Kā jūs labi zināt, pirmām kārtām mums jāapstir, jāapstiprina darba kārtības projekts, un ja nav no jūsu puses, nav nekādu paziņojumu un citu vēlmi, tāpat arī no priekšsādātāja nav nekādu paziņojumu, līdz ar to tas viss ir kārtībā, un mēs pāriesim uzreiz pie trešā darba kārtības punkta, kas ir iepazīstināts ar 2015. gada Saharau balvas kandidātiem izvirzītajām nominācijām. Vadu šo sanāksmi pēc mana kolēģa, afet kolēģa Elmāra Broka lūguma, un Valenciāno kundas lūguma tāpat. Domāšu, vadīšu kopā šo sēdi kopā ar Pongas kungu, kas pārstāv attīstības komiteju. jo, protams, ka arī šī komiteja, un tāpat arī cilvēktiesība apakškomiteja ir iesaistīta Saharova balvas nomināciju apspriešanā, kā tas notiek katru gadu. Un šobrīd, jāsaka, esam nonākuši pie pašas procedūras sākuma. Mūsu komitejas deputāti balsos pēc divām nedēļām par kandidātiem, respektīvi 15. oktobrī. Un tad tiks sagatavots saraksts nu, tāds um, saīsinātais, nu, jau tāds atlases rezultāts tālāk priekšādātāji konferencei, kuri tad pieņems lēmumu 29. oktobrī. Kad būsim um, Strasbūrā, oktobra otrajā plenārsēdē, jūs jau droši vien zināt, ka Saharova balva ir tāds ļoti redzams cilvēktiesību aizstāvētāju aktivitātes simbols um, šeit mūsu parlamentā. Tas saistīts ar cilvēktiesībām. Šī balva katru gadu tiek piešķirta um, individiem vai organizācijām, kas ir visā pasaulē guvušas atzinību, ir tikušas ievērotas cilvēktiesība aizsardzības jomā, demokrātijas aizsardzības jomā cīnoties pret neiecietību, represijām, režīmiem, autoritāriem režīmiem, tātad totalitāriem režīmiem tāpat, kas joprojām pasaulē, protams, pastāv. Līdz ar to šī balva ir tāda kā mūsu saistību simbolika cilvēktiesību jomām. Un tie, kas šo balvu saņem, Esmu pārliecināts, ka saņem tādu tālāku motivāciju turpinot šo ļoti svarīgo darbu. Un tā tad. Un mēs zināmā mērā šos cilvēkus, kas ir saņēmuši balvas, varam arī kaut kādā veidā aizsargāt, atbalstīt, jo, protams, ka zināmā mērā mēs viņiem pēc tam pievēršam vēl lielāku uzmanību nekā iepriekš pievēršam uzmanību arī tiem mērķiem, uz ko viņi iet savās cīņās. No otras puses, tieši pateicoties mūsu parlamentam, Eiropas Savienība ir saglabājusi šādu demokrātijas instrumentu un cilvēktiesību aizsardzības iespēju. Un Mēs vienmēr esam izdarījuši spiedienu uz komisiju, un tagad nu, jau vairākus gadus, tāpat arī caur uh, ārējās darbības dienas, šo spiedienu izdarām tā, lai cilvēktiesību jomā mūsu darbība būtu daudz kvalitatīvāka un labāka. Šogad ir jauns mehānisms cilvēktiesību aiz aktīvistu atbalstam. Šis lūk instruments demokrātijai un cilvēktiesībām cerams darbosies atbilstīgi un cerēsim, ka šis mehānisms vēl tālāk spēcinās mūsu iespējas palīdzēt uz individus, kas cīnās par cilvēktiesībām, tāpat arī organizācijām. Cerēsimies palīdzēt. Viņi izrāda milzīgu drosmi, aizsargāja, aizstāvot cilvēktiesības visā pasaulē. Mēs, protams, arī atbalstām cilvēktiesības kā tādu mērķi, to darām, pieņemot daudz un dažādas rezolūcijas par steidzamības situācijām dažādās valstīs, valstīs, kur tiek konstatēti cilvēktiesību pārkāpumi. Un, protams, ka šai jomā mēs turpinām strādāt, un tas mums tā arī jādara nākotnē un darām to kopā ar ārējās darbības dienestu. Jūs droši vien atminēsieties, ka šogad pirmo reizi augstā pārstāve pati piedalījās debatēs, kas tika veltītas steidzenības jautājumiem cilvēktiesība aizsardzības jomā. Tas bija kaut kas pilnīgi bezprecedents, nu, tāda bezprecedenta gadījums. Viņa ceturtdienas rītā ieradās uz šādām debatēm. Lūk. Nu, un tagad Ļaujiet man jums pastāstīt, kāda ir šī gada balvas kandidāti. Šos kandidātus ir ierosinājuši dažādas politiskās grupas, turpat tūlīt pat es nonākšu arī pie šo kandidātu saraksta. Viņi nāk no daudziem dažādiem reģioniem un kontinentiem, nu, piemēram, Austru Eiropas, no eh, Persijas līča valstīm, no Lateņa Amerikas, Tāpat arī ASV viens pārstāvis. Procedūra tālāk kandidātu nominēšanai šogad ir saistīta ar vairākiem diezgan delikātiem aktuāliem politikas jautājumiem, piemēram, korupcijas apkarošana, varas ļaunprātīga izmantošana, tāpat arī jautājums par brīvības un izte, par izteiksmes un domas brīvību demokrātijas aizsardzību, re, represīvu režīmu ietvaros, sieviešu emancipācijas jautājumu tāpat ļoti aktuāli šogad. Un, protams, ka visas tās jomas, kuros šie cilvēki strādā un viņu domas un centieni ir mums ārkārtīgi svarīgi. un līdz ar to arī apspriežot šos kandidātus, mēs pievērsīsim uzmanību visām šīm jomām, visiem šiem aspektiem. Un, un protams, tad beigās izvirzīsim, nu, beigās balvu saņems viens kandidāts. Lēmums par to, kurš tad būs šī gada balvas saņēmējs, ne vēl nenozīmē, ka savukārt pārējiem ar to viss ir beidzies. Nē, ne jau vairākus gadus e, esam izveidojuši arī tādu kā tīklu, tas ar nosaukumu, pat ir Sakarau balvas tīkls, kur tiek sekots līdzi Sakarau balvas kandidātiem, tāpat arī saņēmējiem, tur tiek izplatīta informācija par cilvēktiesību jautājumiem. par visiem kandidātiem, kas attiecīgajā gadā ir bijuši izvirzīti. Un šie indivīdi un organizācijas tiek ietvertas tīklā, un līdz ar to visu šī atlases procedūra arī lej gaismu pār viņu aktivitātēm. Un daudzi balvas laureāti strādā ar mums arī tādā pavisam publiskā, redzamā veidā, kas ļauj mūsu darbību parādīt, ļauj parādīt tās vērtības, kas mums tos. Un, protams, tieši saistībā ar cilvēktiesību aizsardzību. Un esmu pārliecināts, ka laureāti vai laureāti, nu, atkarībā no tā, kas šogad balvu saņems, pilnīgi noteikti turpinās darbu kopā ar mums plecu pie pleca strādāt pie šī visai cēlā mērķa cilvēktiesībām. Nu, lūk, pirms liek priekšā kandidātus, ļauju, ļaujiet man jums atgādināt, kāda bija iepriekšējā procedūra. Līdz 17. oktobrim bija iesniedz kandidatūras, tātad seši kandidāti ir izvirzīti, visi tiek atzīti par tādiem, kas atbilst nosacījumiem saskaņā ar balvas piešķiršanas reglamentu. Dokumenti par viņiem ir, tiek jums piedāvāta, tad īsa biogrāfija un tā tālāk. Nu, lūk, un tagad kandidāti jeb kandidātu grupas, jo ir arī tādas, teiksim, grupas, nevis, teiksim, atsevišķi individi, kas izvirzīti par kandidatiem, ir šādi. Un ļaujiet, nu man alfabētiskā kārtībā nolasīt šo sarakstu. Edna Adans Ismails. To ierosinās FDD grupa, izvirzīs FDD grupa. Tālāk Raifs Badavi to ierosinājusi sociāls un demokrāta EKR un zaļie. Tālāk EKR izvirzījuši. Sarnes. Politiskie cietumnieki Venecijālā un demokrātiskā opozīcija to ierosināši tautas partijas pārstāvi un arī Zen Fernando Maura Barandie Rants un Dita Čaranzova. Tālāk Boris Nemcovs, to izvirdījuši ALDE grupā. Tālāk Nadja Savčenko, EKR grupas kandidāte. Un tālāk Edvards Snowdens, Antons Deltūrs un Stefānija Žibo, ko izvirzījuši GO, jeb apvienotie kreisie spēki. Pirms tālāk dod vārdu kolēģiem, kas liks priekšā, vaira, piedāvās mums vairāk informācijas par attiecīgiem kandidātiem, ierosina lūko, ka katrs kandidāts uh, saņem vienu prezentācijas laiku, desmit minūtes uz vienu kandidātu, arī tad, ja, piemēram, informācija piedāvā vairākas grupas kopā seši kandidāti, tātad stundas laikā mums vajadzētu būt eh, no, noslēgušiem visu šo mm, nu, prezentācijas pasākumu. Pirmām kārtām, protams, par kandidātu izteiksies tā grupa, kas ir izvirzījušo kandidātu, tas notiks arī alfabēta kārtībā Un tāpēc vispirms došu vārdu Džeimsam Kārveram no EFDD grupas, lai viņš mums pastāsta par Ednu Adanu Ismailu. Lūdzu, Kārver kungs, jums vārds. Thank you, Jim. Lielas paldies priekšādātāji. Katrā paudzē cilvēce rada dāvanu cilvēkiem, kas var pozitīvi ietekmēt sabiedrību un cilvēces labklājību. Uh, Edinā Dānija Ismaila ir pilnīgi noteikti tieši šāda personība. Edna ir no Somālijas, tāpat kā. Un bija cīnoties tur pret ilgstošu asiņainā pilsoņu kara laikā. Viņi ir strādājuši kultūr, ar kultūras tradīcijām, cīnās pret stereotipiem, un ir panākusi uzlabojums un ir nonākusi pie būtiskas eh, sieviešu situācijas uzlabā, uzlabošanās Somālijā. Nesamierinoties ar savu ilgo un cienījamo diplomātes darbu, viņa daudzu gadu laikā ir pārveidojusi savā vārdā nosaukto slimnīcu Hargeisā par daudz labāku iestādi, piedāvājot bezmaksas medicīnisko palīdzību sievietēm ar ļoti dažādu etnisko piedarību un stāvokli sabiedrībā vienlaicīgi īstenojot augst, krietni eh, atbilstīgāku pieeju ilgtermiņa medicīniskai aprūpei audzu, audzinot nākamo mediķu pauzi Āfrikā. Kurš viņa atvēra slimnīcu 2002. gadā un neraugoties uz to, ka viņi strādā ļoti augsta riska pakāpes slimnīcā, māšu mirstības slim, slimnīcā rādītājs ir sasniedz vienu ceturdaļu no vidējā rādītāja valstī. Un jāsaka, vairāk kā 14 tūkstoši bērnu ir veiksmīgi šajā slimnīcā arī piedzimuši. Ir ļoti lieliska apmācības programma vesimātēm un ir gūti ievērojami panākumi sieviešu izglītošanā piemēram, cīnoties pret sieviešu dzimumu orgānu kropļošanu, kas ir ļoti aktuāli. Viņi īsteno programmu, kas cīnās pret to. Kopš izglītošanas programmas aizsākot, aizsākšanā šī pras, prakse ir ievērojami samazinājusies. Ska, skait, attiecīgie skaitļi ir samazinājušies visur Āfrikas un Somālijas pusalā. Viņi ir izglābus daudzu māšu un jaundzimušu bērnu dzīvības tāpat arī uzlabojusi dzīvi daudzām sievietēm visā Somālijas pussalā. Turklāt eh, viņa ir strādājusi arī pie dzimuma līdztiesības jomas. Viņa strādā spīdzināšanas upuru organizācijas, eh, organizācija tur ir priekšādātāja un aizstāv cilvēcības vērtības un cilvēktiesības. Un tāpēc EDD grupas vārdā ārkārtīgi priecājos, ka varu izvirzīt Ednu Adanu Izmēlu par kandidāti Saharau balvas saņemšanai. Paldies! Liels paldies! Vai ir vēl kāds no jūsu grupas, kas varbūt vēlētos izteikties? Nē? Labi, paldies! Ok, c'est bon. Panzeri. Ok, bon. Voilà. Euh, Labi. Un tātad. Es ceru, ka varēsim turpmāk kandidātus likt priekšā tādā daudz draudzīgākā un iecietīgākā atmosfērā. Nākamais kandidāts - Raivs Badavī. Viņu atbalsta kolēģi no trijām politiskajām grupām. ņemot vērā, ka Tānoka kungs, kuram ir vajadzēja izteikties, nav ieradies, vai ir kāds, kas viņa vietā izteiksies? Pirmais, kas runās, būs Panzērī kungs. Nu, cerams, ka varbūt mazliet vairāk, laika, jādomā, ka viņš mazliet vairāk laika izmantos. Un tad tālāk Fotigas kundze un vēl nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs gribam uh, prezentēt divas kandidatūras, un tāpēc būtu labi, ka varbūt pirmais izteiktos Tanzēri kungs, jo Čārls Tanoks ir mazliet aizkavējies. Liela daļa no manas politiskās grupas eh, ir par šo kandidatūru, bet es eh, tomēr gribētu, lai Čārlis Stanoks pats prezentētu šo kandidatūru. Grazie. Paldies, Rīkungs. Paldies, priekšādētāji. Katru gadu Mēs vēlamies pagodināt cilvēkus vai cilvēku grupas, kas ir veltījuši savas dzīves, lai aizstāvētu cilvēktiesības un vārda brīvību. Katru gadu mēs izvēlamies kādu cilvēku vai cilvēku grupu. Mēs to darām, lai atbalstītu cilvēkus visā pasaulē. Galu galā šie cilvēki ļoti cieši cenšoties um, aizsargāt uh, savas tiesības, aizstāvēt savas tiesības. Šodien uh, sociāldemokrātu grupa vēlētos uh, pieteikt Raif Badāvī kandidatūru šai balvai. Raif Badāvī nāk no valsts, kur emuāra autori cieš no savu tiesību aizskārumiem. Raif Badāvī pat ir nokļuvis cietumā Eh, šo, šo tiesību izmantošanas rezultātā. Viņš eh, ir arī ļoti smagā veselības stāvoklī pēc eh, soda, ko viņš ir izcietis. Viņš izveidoja mājaslapu Saudarābijas brīvie liberāļi, kas bija fórums brīvām debatēm. Vēlāk viņu ieslodzīja cietumā par saturu, ko viņš bija izvietojis šajā mājaslapā. Tā skaitā 14. februārī 2012. gadā viņš E, bija ievietojis rakstu, kur viņš it kā izsmēja Saudārābijas e, reliģisko politiku, un kur viņš it kā bija mēģinājis veicināt netikumību. Raifa Badavi arestēja 2012. gada jūnijā un 2016. gada maijā viņu apsūdzēja par Saudi Arābijas likumu pārkāpšanu. Šie likumi uh, attiecās uz tehnoloģijām un arī uz reliģiju. Viņu notiesājas desmit gadiem cietumā un viņam piesprieda tūkstots pletnes sitienu. Tāpat arī vairāk nekā vienu miljonu ASV dolāru naudas sodu. Viņam arī aizliedz izmantot jebkādas tehnoloģiskas platformas, un Uh, viņam arī uh, aizliedza uh, doties ceļojumos pirms 2024. gadā. Viņš jau ir izcietis 50 pletnes sitienu, un viņam vēl ir jāizcieš 950 sitienu. Katru nedēļu viņam ir piespriesti 50 pletnes sitieni, bet viņš ir izcietis tikai pirmos 50. Eiropas parlaments seko līdzi Rēfa Badāvī lietā jau vairākus mēnešus, ir uzsāktas vairākas iniciatīvas un kampaņas aicinot Saudi Arābiju atbrīvot šo cilvēku. Es gribētu citēt viņas sievas teikto par viņu pašreizējo situāciju. Viņa ir teikusi, Raivs bija pūļa vidū, viņš bija sasiets ar ķēdēm, drošības spēki sāka sist pa viņa muguru un kājām ar pletni. Tas tika darīts 50 reizes. Liecinieki teica, ka uh, eh, 50 pletnes sitieni tika izpildīti 5 minūšu laikā. Es uh, nevaru iedomāties, ka mūsdienās kādu var izvest uh, cilvēku vidū un uh, piesiet un sīst tikai tāpēc, ka viņš ir paudis savu viedokli. Uh, Nominējot Raifu pa dāviju, mēs gribētu izrādīt kodu visiem, kas cīnās par vārda brīvību pasaulē. Te ir runa par domas brīvību, un šie cilvēki cenšas to aizstāvēt, un ar to viņi nepārkāp nevienu likumu. Lielas paldies, tagad došu vārdu Fotigas kundzei, lai viņa arī varētu pateikt pāris vārdu šīs kandidatūras aizstāvībai. Paldies, priekšādātāji! Varu tikai apliecināt, ka Eiropas konservatīvo grupa atbalsta Raifa Badāvī kandidatūru Saharova balvai. EKR grupas koordinators Čārls Stanoks ir uh, galvenais, kas iestājas par šo kandidatūru, un es viņu pilnībā atbalstu. Liels paldies! Tagad došu vārdu Tomašam Eseričam, viņš izteiksies zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšādātāji! Zaļo grupa ir ļoti lepna par to, ka tā ir pirmā politiskā grupa, kas ir nominējusi uh, eh, Saudērāvijas emorātoru Raifu Badāvī 2015. gada Saharva balvai. Raifs Badāvī ir simbols uh, cīņai pasaulē par vārdu brīvību. Viņš eh, ir izveidojis logu cīnoties par cilvēku tiesībām, un viņš to ir izdarījis vienā no represīvākajām valstīm pasaulē. Uh, Kā jūs zinat, eh, Saudi Arābijas režīms ir ļoti brutāls un tas cenšas uh, panākt, lai par to daudz runā. Uh, Raifs tiek sodīts un viņam vēl ar vienu ir jāizcieš šis tūkstots plecnes sitiens sots. Mēs cenšamies pārkāpt tabū, kas attiecas uz Saudi Arābijas režīmu. Uh, Raifa Badavija gadījumā nekas nopietnas nav paveikts, un tas parāda to, ka mūsu atkarība no fosilās degvielas ir ārkārtīgi spēcīga. Mēs iestājāmies par mūsu pamatprincipiem un vērtībām, un, ja tas tā ir, mēs nevaram neko nedarīt, ja kāds cilvēks tiek apsūdzēts uz mm, nāvi tikai tāpēc, ka viņš ir brīvi paudis savu viedokli. Uh, E, liela daļa šī reģiona mums ir naidīga tikai tāpēc, ka mēs esam atkarīgi no fosilās degvielas. Un šķiet, ka naftas ražošana liek mums uh, panākt kompromisus ar mūsu pamatvērtībām. Ja mēs nominētu Rafa Badāvi 2015. gada Saharo balvai, mēs parādītu, ka Eiropas parlaments un Eiropas Savienība iestājas par cilvēktiesībām šajā reģionā. Tāpat Mēs eh, varēsim arī panākt taisnīgumu un brīvību, nodrošināt, lai Rēvs Badāvī tiek atbrīvots. Mēs eh, līdz ar to varētu panākt to, ka cilvēktiesības netiek aizmirstas ekonomiski interešu vārdā. Mana grupa priecājas, ka divas citas grupas arī ir ieteikušas Raifu Padāvī šai balvai. Tas nozīmē, ka uh, politiskajām grupām nav tik daudz viedokļu atšķirību. Uh, Es ceru, ka Eiropas parlaments eh, nominēs Raivu Padāvī par eh, šī gada Sahara balvas laureātu. Paldies! Lūk, šī kandidatūra tagad ir prezentēta. Varam pievērsties nākamajai kandidatūrai. Mūsu kolēģis Lois de Grandes mums stāstīs par tautas partijas grupas kandidēto Venecuēlas demokrātisko opozīciju organizāciju Mesa de la Unidad Demokratika. Došu vārdu tagad tautas partijas grupas pārstāvim. Mēs vienojāmies, ka Luis par, tātad prezentē šo kandidatūru. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Paldies, ka devāt man vārdu un uh, ļausiet izteikties arī citiem kolēģiem no liberāļu grupas. Man ir ārkārtīgi liels gods uh, būt uh, šeit, lai prezentētu Tautas partijas grupas izvirzīto kandidatūru. Tautas partijas grupas un citu politisko grupu izvirzīt tās kandidatūras eh, visas ir ļoti respektējamas, un es varu tikai un vienīgi paust eh, savu cieņu šiem cilvēkiem. Te ir runa par tādām ļoti demokrātiskām debatēm. Mums ir jāsaprot, kurš eh, no šiem kandidātiem ir viscienīgākais iegūt balvu. Es gribētu pateikties par Karakasas mēra sievas uzaicināšanu. Pašlaik mērs ir mājas arestā. Un šie cilvēki pārstāv Venecuēlas uh, juridisko fórumu. Mēs ļoti priecājamies, ka ir paredzētas arī uh, diskusijas par šiem priekšlikumiem. Kāpēc mēs izvirzījām šo kandidatūru? Pirmā kārtā vajadzētu runāt par uh, vispārīgumu un arī par uh, iespējām, ko tas mums nodrošina. Protams, visiem kandidātiem ir jāizpilda konkrēti kritēriji. Galu galā šī balva ir ļoti prestiža. Es gribētu atkārtināt, ka Mūsu kandidāti ir izpildījuši šos kritērijus. Esmu daudz ko piedzīvoju šajā pasaulē. Es arī zinu, kas notiek Venecijolā un kādus sodus piespriež šis režīms. Protams, šeit ir runa par ievēlētu režīmu, bet šī valdība izmanto totalitārus instrumentus. Tie nav tikai mani vārdi, to saka um, vā, Eiropas un Latīņamerikas valstu vadītāji. Viņi visi apgalvo, ka pašreizējā valdība Venecuēlā un prezidents Maduro nekādā ziņā nav nosaucām par demokrātiskiem. Kāpēc te ir runa par kolektīvu kandidatūru? Uh, Mēs nevēlamies šeit neko personalizēt. Mēs esam pieminējuši šeit Leopoldo Lopesu, um, ehm, Danielu Sebaļos un tā tālāk. Mēs vēlamies, lai uzmanība tiktu pievērsta demokrātiskajai opozīcijai Venecuēlā. Galu galā te ir runa par ļoti nozīmīgu laiku Venecijālas vēsturē. Tieši tāpēc esam izvēlējušies organizāciju Mesa de la Unidad Demokrātikā, kas pārstāv visu demokrātisko opozīciju. Man bija tas gods eh, prezentēt eh, šo kandidatūru pirms Leopoldo Lopesam mm, piesprieda 14 gadu cietumsodu. Viņš tātad ir saņēmis eh, šādu sodu Viņam ir piespriesti 14 gadi cietumsoda. Pašlaik viņš ir mājas arestā. Un viņu militāristi vienkārši izvilka no savas mājas bez jebkādām iepriekšējām apsūdzībām. Tas viss eh, tika darīts eh, tāpēc, ka valdībā ir liela vara, un tiesneši vienkārši piekrita iepriekš eh, pieņemtiem lēmumiem. Šī kopējā kolektīvā kandidatūra nekādā ziņā neizriet no pārteju politikas. Te nav runa par uh, grupējumiem, kas piederētu mūsu politiskajai ģimenei. Šajā organizācijā ir daudz dažādu partiju. 6. decembrī būs parlamenta vēlēšanas. Un Tieši tāpēc vajadzētu izdarīt eh, politisku spiedienu, lai nodrošinātu to, ka šajā valstī tiek eh, ņemta vērā vārda brīvība. Šīs balvas prestižs nodrošina uh, arī zināmu aizsardzību nominētajiem. To varbūt neviens tā īsti neiedomājas, bet gan Ledēzmam, gan Sebaļus, gan Lopesam šādā veidā mēs varētu nodrošināt zināmas tiesības. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam rīkoties Venezuelā, tātad šī balva var nodrošināt aizsardzību. Te ir runa par upuru aizsardzību, te ir runa par cilvēkiem, kas ir iestājušies par cilvēktiesībām. Tieši šo iemeslu dēļ mēs protams, respektējot visas pārējās kandidatūras, izvirzījām šo priekšlikumu, jo mums ir eh, konkrēts mērķis. Visi eh, skatās uz šiem cilvēkiem, un laikā, kad eh, cilvēktiesības tiek bradāts kājām, tad te nav runa tikai par bāvu, bet par bāvu, kas tiešām var tikt izmantota cilvēktiesību un brīvību aizsardzībai. Tieši tāpēc vajadzētu izmantot šo iespēju. Visi ļoti labi zina apstākļi šajā valstī, zina, kāda ir pašreizējā situācija, un domāju, ka ļoti daudzi mani atbalstīs. Šķiet, ka nu ir gana runāts. Es gribētu visus aicināt izskatīt šo kandidatūru. Ja, ja te vajadzētu aizmirst par mūsu piedarību partijām. Es pats personīgi ļoti labprāt atbalstu šo kandidatūru, un es domāju, ka mums vajadzētu visiem to darīt. Uh, merci, Luis, pour, uh, Lielas paldies, Luis, par šo prezentāciju. Es arī gribētu vēl piebilst pāris vārdu. Es gribētu teikt, ka tautas partijas grupa ir diskutējusi par dažādām kandidatūrām. Bija pieci kandidāti, no kuriem divi ir uh, šodien apsvērtajā sarakstā, tātad Savčenka un Ņemcaus. Tāpat ir Benjamins Hjun Juns, Ziemeļkorejietis un Goju, kuru ieteica mūsu kolēģi Angelika Nīblere. Taču galu galā e, Eiropas e, Tautas partijas grupa nolēma prezentēt tikai vienu kandidatūru, un tā ir šī e, Luisa prezentētā organizācija Mesa della Unidad Demokrātīkā. Gribētu arī piebilst, ka Luis citēja Leopoldo Lopesu, kurš eh, ir notiesāts uz 13 eh, gadiem cietumā tikai tāpēc, ka viņš pateica nē diktatūrai. Un uh, Lopes, proti, teica, ka mēs esam uh, vēsturē labajā pusē. Tātad uh, Es gribētu norādīt uz Venecēlas opozīcijas izrādīto drosmi. Represijas kļūst ar vien vardarbīgākas un ierobežojumi kļūst ar vien striktāki. Uzskatu, ka drosme ir ļoti būr, būtiska vērtība politikā, un tāpēc es pilnībā atbalstu tautspartijas grupas kandidatūru. Uzskatu, ka uh, šī balva sniegs liels cerības Venecēlas tautai ja opozīcija tiešām iegūs šo balvu. Tas arī būtu viss, ko es vēlējos teikt, prezentējot mūsu grupas kandidātu. Tagad eh, šķiet, ka Mauras kungs vēl vēlējās izteikties, bet pavisam īsi, kādu minūtīti par tautas partijas grupas pārstāvis, vai jums ir vēl kas sakāms? Jā, paldies priekšādātāji. Jūs um, varu jums tikai un vienīgi piekrist kopā ar savu kolēģi Ditu Čerānu savu. Mēs arī atbalstām šo kandidatūru. Protams, līdz ar to nevēlos noniecināt uh, citas kandidatūras, arī tās ir uh, pelnījušas balvu, taču uzskatu, ka uh, šodien uh, Saharova balvu vajadzētu piešķirt šai ļoti nozīmīgajai cilvēku grupai. Mums uh, vajadzētu atcerēties par Antonio Ledezmu, kura ģimene, kur bērni ir šodien šeit klāt. Mēs ļoti arī zinām, ka Leopoldo Lopes ir ieslodzīta ļoti ilgu laiku tikai tāpēc, ka viņš eh, izmantoja savas tiesības paust demokrātisku viedokli šķietami demokrātiskā valstī. Čādo kundze arī zaudēja savas tiesības, kaut arī viņa leģitīmi pārstāvēja savu tautu. Tāpat arī gribu pie, pie, pieminēt Solano kundzi, kas arī iestājās par eh, brīvību un demokrātiju. Šeit ir runa par visiem šiem cilvēkiem, kas ir pelnījuši šo balvu. Ar šo balvu mēs izrādām Eiropas parlamenta atbalstu. Mans kolēģis Luis de Grandes jau norādīja, ka šī balva varētu darboties arī kā aizsardzība, un vajadzētu mums atbalstīt eh, labo pusi. Tagad eh, Boris Ņemcaus. Šo kandidatūru iesaka ALDE grupa. Un eh, prezentēs viņu Urmas Spāets. Lūdzu. Thank you very much, dear colleagues. As we all know. Paldies, kolēģi. Kā mēs zinām, tad Saharova balvs, eh, balva ir veids, kā godāt cilvēkus, kuri ir veltījuši savu dzīvi uh, lai aizstāvētu cilvēktiesības. Alde ierosina 2015. gada Sakaro balvu pasniegt Borisam Ņemcovam. Diemžēl pēc nāves. Boris Ņemcovs bija vadoša persona Krievijas opozīcijā cīņā par plaukstošu un miermīlīgu Krieviju, un to, par to viņš samaksāja ar savu dzīvību. Boris Ņemcovs tika nogalināts eh, februārī dažas nedēļas pēc tam, kad sāka strādāt pie lietas, lai pierādītu Krievijas militāro spēku līdzdalību konfliktā Austrum Ukrainā. Tieši Boris Ņemcova dzīve apliecina to, ka viņam pienāk šī balva. Viņš cīnījās par savādāku Krieviju. Krieviju, kas uztur miermīlīgas attiecības ar kaimiņu valstīm, kur ievēro cilvēktiesības un tiesu ties sistēmas. Tāpat viņš strādāja, lai e, atmaskotu korupcijas skandāls Krievijā. Līdz ar to mēs ierosinām piešķirt e, 2015. gada Saharovu balvu e, Borisam Ņemcovam, pasniedzot to viņa vārdā nosauktējai Um, organizācijai, fondam, ko dibinājusi viņa meita, cīnoties par brīvu un demokrātisku Krieviju. Mēs uzskatām, ka šis ir pareizais brīdis ar Sakaro balvu dot signālu, ka mēs atbalstam um, personu, kas ir ziedojis savu dzīvību, lai panāktu atšķirīgu demokrātisku Krieviju. Un piešķirt balvu fondam, kur um, darbības mēģis ir īstenot Boris Ņemcovu mantojumu dzīvē. Un ar jūsu atbalstu mēs varēsim sniegt šādu svarīgo ziņu atbalstam Krievijas iedzīvotājiem, viņu pilsoniskai sabiedrībai. Un tad e, balvu būtu jāpiešķir viņa, Boris Ņemcova vārda nosauktai fondam, ko dibinājusi viņa meita, cīnoties par brīvu un demokrātisku Krieviju. Es jau dzirdēju kritiku arī ka Saharov balvu nebūtu jāpiešķir cilvēkiem pēc nāves. Šeit tas īsti nevar piekrist. Tā nebija viņa vaina, ka viņš nevar kandidēt tāpat kā citi kandidāti, kas ir pieteiktā kandidāta dzīve vēl. Un varbūt pat ciniskāk vēl izsakoties. Es teiktu, ka Mums nevajadzētu arī sūtīt nepareizi signālu, ka, lai izvairītos no tā, ka kādas saņem Sakaro balvu, pietiek viņu vienkārši nogalināt. Es teiktu, ka mums ir jāņem vērā arī tas, ka dažkārt pat piešķirot Sakaro balvu pēc nāves, arī tas ir spēcīgs signāls. Tāpat tas arī ir simboliski, ka šī balva ir nosaukta Andrei Sakarau um, vārdā kas pirms vairāk kā 20 gadiem cīnījās par demokrātisku pilsonisku Krieviju. Diemžēl mēs redzam, ka arī šobrīd trauslā pilsoniskā sabiedrība Krievijā tā ir nepieciešama šāda veida atbalsts. Andrei Saharov vārdā, viņam vārdā nosauktā balvu Tāpat arī saprotot visu, visu notikums Krievijā, kas tieši un netieši ietekmē Eiropas Savienību. Tāpēc es arī uzskatu, ka šis ir ļoti svarīgs brīdis, lai mudinātu Krievijas pilsonisko sabiedrību nepieļaut baiļu pieaugumu Krievijas sabiedrībā Jo viens no tūlītējiem rezultātiem pēc Ņemcovas slepkavības bija baiļu pieaugums Krievijas sabiedrībā, un tas ir, es domāju, arī mūsu primārajās interesēs, ka mūsu kaimiņu valstī cilvēkiem nebūtu jādzīvo bailēs. Paldies! Pils, paldies, vēl var kāds no aldi grupas, kas vēl šo kandidatūru atbalstīt? Nē, ļoti labi, nu tad milzu paldies! Un tālāk mūsu kolēģi Anna Fotīga runās EKR grupas vārdā, aizstāvot Nadjas Savčenko kandidatūru. Sir Chairman. <clears throat> Paldies, priekšsarētāji kungs. Jā, mums ir divas kandidatūras. Man ir tas gods un privileģija prezentēt izcils sievietes kandidatūru, karavīru, pilote Ukrainas gaisa spēku pilote Nadja Savčenko, kas šobrīd atrodas ieslodzījumā Krievijas federācijā. Un šobrīd atrodas uh, tiesās procesā, rītdien būs nākamā prāva. Viņa ir dzīvusi 81. gada 11. maijā, jau kopš bērnības Viņa vēlējās kļūt par piloti. Kaut arī viņa sākumā eh, mācījās, lai kļūtu par žurnālistu un apgūtu dekoratīvo mākslu. Viņa brīvprātīgi iestājās Ukrainas armijā. Varonīgi dienēja Ukrainas kontingentā, kas tika nosūtīts misijā Irakā, komandā, kas eh, bruņu transportieri vadīja. Tālāk viņi sūtīja lūgumu rakstu Ukrainas aizsardzības ministram, lūdzot iespēju iestāties prestižajā Harkivas gaisa spēku akadēmijā, kas eh, pieņem tobrīd tikai vīriešus. Viņa bija pirmā sieviete, kura absolvēja šo akadēmiju. Viņa tādējādi pavēra ceļu tām, kā arī citas sievietes var izvēlēties militārās virsnieces karjeru eh, Ukrainas gaisa spēkos. Viņa dienēja trešajā divīzijā, joprojām skaitot trešajā gaisa spēku divīziju. kā pilotē bumbvedējiem, tāpat arī kaujas helikopteru MI-24. Tāpat viņa arī brīvprātīgi pieteicās labi zināmā Aidaru bataljonā pēc Krievijas agresijas uzsākuma. Um, Austrumukrainā viņa tika sagūstīta 2014. gadā un tālāk nogādāta uz Krieviju. Viņai tiek pārmest, ka viņa nelegāli ir šķērsojusi Krievijas robežu un ir piedalījusies Krievijas žurnālistu slepkavībā. Viņas aizstāvi ir iesnieguši pierādījums tam, ka šie, šīs apsūdzības ir e, absolūti safabricētas un tā ir provokācija. Viņa ļoti varonīgi ir turējusies visa procesa laikā, atrodoties ieslodzījumā, viņa ir pieteikusi bada streiku, un tas beidzas ar to, ka viņu ar spēku baroja. Viņa atteicās runāt krieviski, runāt tikai savā dzimtajā ukrāņu valodā. Viņa visu laiku valkā tē, kreklu ar, ar Ukrainas ģērboni principā viņi eh, viņa ir ierosinājusi izveidot, eh, pareizsakot, eh, šī ir labs piemērs tam, ka Eh, Krievijas eh, tiesu sistēma ir pārņēmusi stalinismu sistēmas eh, darbības principus. Tālāk es pāriešu uz poļu valodu, lai izteiktu tādus personiskus viedokli. Ņem nādīs atča. Šodien ir Nadja Savčenko diena. Tā vismaz Ukraiņi saka. visiem mums, kas dzīvo Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā, šodien, 28. septembri, eh, ir datums ar īpašu nozīmību. Pirms 76 gadiem tika parakstīts eh, otrais tās augtais Ribbentrop-Molotovu pakts. Mēnesi pēc nacistiskās Vācijas iebrukuma Polijā 39. gadā pēc sākotnējā Ribbentrop-Molotov pakta 28. septembrī. Tika parakstīti slepenie protokoli, kuru rezultātā notika ļoti cieša un saskaņota sadarbība starp Vācijas Gestapo un eh, padomju NKVD. Tika organizētas eh, vairākas eh, konferences, tiekoties Vācijai un Padomju Savienībai, kur rezultātā tika, notika vēršanās pret polijas inteliģenci, tāpat arī šīs vienošanās rezultātā Lietuva, piemēram, tika nodota padomu savienībai. Naģa Savčenko ir kā simbols visiem citiem ieslodzītajiem, kurus Krievija ir sagrābusi pēc Krīmas aneksijas. Un es runāju par vairāk kā 150 šādiem ieslodzītajiem. Tāpat Naģa Savčenko ir kā iemiesojums visiem stalinisma uh, represiju upuriem padomju savienībā. Krievijas federācija nekad nav oficiāli nosodījusi šādu staļinismu, staļina rīcību. E, mums ir bijuši arī citi upuri, Magnītska kungs, Paļitkovskaja un Ņemcovs, kuru prezentēja pirms manis runājušie. Un tagad es vēlos eh, jūs lūgt nopietni apsvērt šo brīnišķīgo eh, Ukraiņu sievieti kā kandidatūru. Lielas paldies, Patīks kundze. Ah, comme vous êtes la seule membre de, de votre groupe qui présente cette candidature. Tā kā jūs esat vienīgā, kas ir gatava, bija gatava likt priekšā šo kandidatūru. Pārēsim tad līdz ar to pienākamās kandidātu grupas. Tie ir nu, tā, trīs, tāda kolektīva kandidatūra, trīs personas, un viņus izvirzījuši go. Edvards Snowdens, Antons Deltūrs un Stefānija Žibo. Došu vārdu Fabio de Māsī, kurš tad attiecīgi iepazīstinās mūs ar šiem kandidātiem. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies priekšsēdētāji, paldies, ka varu prezentēt šīs kandidatūras manas politiskās grupas vārdā. Šeit nav nekādu šaubu, ka, diemžēl, ir pārāk liels skaits personu, kas tiek vajātas Un viens no priekšlikumiem, kas arī tika šeit izteikts no citām politiskām eh, grupām, Raifa Badavī personā, arī mums liekas eh, ļoti aizkustinoši. Un eh, ko, daļa no kolēģiem no manas grupas atbalsta Raifa Badavī, kur, diemžēl, sajaucas politiskās alianses naftas dēļ Mēs šogad izšķē, izšķīrāmies arī par eh, citām personām. Eh, parasti tā tas nenotiek. Ierosināt personas, eh, kas pašas ir no Eiropas Savienības, bet šoreiz mēs to apzināti darījām. Komisijas priekšsarētājs Junkers nesen runājot par stāvokli Eiropas Savienībā, teica, ka situācija nav laba Eiropas Savienībā, un kaut arī mēs nevaram parasti piekrist viņam, mēs tomēr šajā gadījumā viņam piekrītam, un līdz ar to izvēlējāmies nominēt šos e, trīs cilvēkus, kas ir kā piemēri tam, kā tiek ierobežotas tiesības, tiesības uz domas brīvību, tā skaitā Eiropas Savienībā, jo mums ir tiesības uz informāciju, bet šīm personām tas tika liektas. Pavisam īsi vēl par katru no viņiem. Edvards Snowdens, Viņš jau tika ierosināts pirms diviem gadiem. Viņš atklāja arī masu izspiegošanu, sadarbojoties arī ar slepenajiem dienestiem no Eiropas Savienības. Tad šī izspiegošana tika vērsta pret lielu skaitu Eiropas Savienības pilsoņu. Šobrīd atrodas Krievijā, viņam nav nekāda aizsardzība eh, kā lieciniekam. Mēs domājam, ka ir pienācis laiks atzinību izteikšanu cilvēkam par viņu drosmu un skatīties acīs savam politiskajam gļēvumam un piedāvāt viņam aizsardzību. Mums otrais eh, priekšlikums eh, Antoāns Deltūrs, eh, zināms pēc Luxlīks skandāla, un tāpat arī Deltūra kungs nevienā brīdī nav vēlējies slaven, slavu iegūt, kļūt par slavenību, bet kā parastais iedzīvotājs ir izvēlējies informēt sabiedrību par slepeniem nodokļu vienošanās, kur Luksemburga um, toreiz atrodoties pašreizējā komisijas priekšsēdētāja Junkera vadībā. Un šobrīd tiek apsūdzēts kopā ar kolēģi žurnālistu un viņam draud līdz pieciem gadiem cietumā. Stefanija Žibo, līdzīga kandidatūra. Viņa bija eh, privātas eh, bankas UBS komunikācijas nodes vadītāja Francijā un kādā brīdī izlēma eh, to praksi, ko šī banka piekop, palīdzot turīgiem pilsoņiem izvairīties no nodokļu maksāšanas, sākumā centās eh, pavisam parastā veidā norādīt uz šiem praksēm uzņēmumu ietvaros, un nu, par to tika atlaista, eh, tika vajāta, viņas ģimenes iet no vajāšanas, tiesa ir eh, tikmēr paziņojusi jau, ka viņas atlaišana bijis nelikumīga, viņa ir vērsusies arī pie Francijas valdības prasot aizsardzību trauksmes cēlājiem, jeb informatoriem. Mēs, atrodoties Eiropas Savienībā, arī nevaram automātiski pieņemt to, ka visiem ir vienādas tiesības. Realtātē ir daudz cilvēki, kas eh, kārtīgi strādā un maksā visus eh, nodokļus, kamēr multinacionāli koncerni izvairās kā vien var. Un līdz ar to parasti iedzīvotāji uz saviem pleciem iznes smagāko slogu. Un šie trīs informatori norādījuši uz eh, pārkāpumiem un viņiem vai nu ir nācies meklēt patvērumu citās valstīs vai saskarties ar apsūdzībām. Un direktīvu par eh, komercnoslēpumu aizsardzību. Tad eh, mēs vēlējāmies Eh, ierobežo to, ka ar šādu direktīvu personām kā Deltūra kungs būtu liekta iespēja eh, saņemt aizsardzību ziņojot par pārkāpumiem. Ja mums būs politiska drosme nepieciešamā runāt arī par pārkāpumiem Eiropas Savienībā, es tādēļ aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies! Euh, merci pour uh, cette prezentāciju. Lielas paldies par šo prezentāciju. Nu, redz, nu tagad mums ir mazliet laika viedokļu apmaiņai. Un katrs no deputātiem, kas to vēlas, tagad drīkst arī izteikties par vienu kandidatūru, ne par visām, nē. Tas būtu mazliet par daudz. Pievērsieties vienai. Pirmā Anna Gomeža, viņa lūgus vārdu lūdzu. Yes, I think indeed we have. Jā. Tiešām ļoti svarīgas kandidatūras, tādas zīmīgas kandidatūras ir virzītas. Un viņi visi, protams, būtu pelnījuši sakarau balvu. Bet gribu uzsvērt to, ka, esam, ka mums jāuzņemas atbildība lēmumu pieņemšanā un jāņem vērā arī citi elementi, ne tikai šo cilvēku paveiktais. Un tāpēc vēlos atbalstīt vienu kandidatūru. Es skatos uz Sakaro balvu arī tādā ziņā, ka skatos, cik efektīvs ir, tā, ir tās pastiekšana, cik lielā mērā tā spēja veicināt tālāku cīņu par cilvēktiesību ievērošanu. Un visi, protams, kas ir izvirzīti, ir eh, cīnījušies par cilvēktiesībām, tās aizstāvējuši. Bet dažiem no viņiem šī Sakarau balva varētu piešķirt vēl tālāku redzamību, dot spēku kas varbūt citiem jau piemīt. Un tāpēc vēlos atbalstīt Raifa Badāvī kandidatūru. Man šķiet, ka viņam šobrīd cīņa ir iznās ļoti vientuļš valstī, kas viņu pilnībā nomāca krimināla vajā. Un tā ir valsts, kas taču pat ir jau atlasē uz um, cilvēku tiesību padomus um, dalībniecēm. Saudārābija tā ir valsts, kas spēlē visai mm, briesmīgu lomu tajā, ka tā, piemēram, veicina ieroču tirzniecību visā pasaulē, piedāvā finansējumu ISIS, piemēram. Protams, ka valdība vienmēr to nolieks bet mēs taču zinām, ka atsevišķi finansējuma avoti ISIS un citām teroristu grupām nāk tieši no Saudārābijas. No privātām iestādēm un tā tālāk, ko valstī vajadzēja kontrolēt, bet tā to nedara. Visa šī sistēma ļoti labi arī pastāv, parāda, ka nekādas šādas kontrolas nav. Un tāpēc svarīgi lai balvu saņem tieši Raivis Badāviju, lai viņš nejūtas viens. Un viņš cīnās par pašām pamattiesībām. Un, protams, ka ir daudz un dažādi veidi, kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem, tiem, kas cīnās Venecuēlā, Ukrainā un tā tālāk. Mm tiem, kas cīnās mūsu pašu starpā pret korupciju, tā kā, piemēram, to dara Antons Deltūrs. Es domāju, ka tieši Raisa Badāvī gadījums tomēr tīri politiski ir viss noziet, nozīmīgākais, un mēs pat tiešām varētu nodrošināt progresu, piešķirot Saharau balvu tieši viņam. Tādējādi atbalstot tos, kas cīnās pret visu šo aizsakt to dar, darbību kaut kur pēnā. Turklāt, ņemot vairāk mūsu pašu valdības, turklāt arī bieži vien ignorē to, kas norisinās šajā valstī, tāpēc, ka viņiem svarīgāk ir šī ieroča tirzniecība, nafta un tā tālāk. Un izliekas, ka šī valsts ir stabils partners. Bet Saudārābija nav nekāds cīnītājs pret terorismu, nē. Domāju, ka tieši ar Raivas Badāvī būtu tas, kas ļoti kas gūtu milzu labumu, ja Eiropas parlaments viņu šādā veidā atbalstītu. Paldies! Tālāk Tānoka kungs. Paldies priekšādātāji. Gribētu tikai vēlreiz atkārtot to, ko teica Anna Gomeža, nu pat tik daļrunīgi, bet tāpat laikā arī atbalstīt savu kolēģi Anu Fotiku, respektīvi, ka mana grupa oficiāli atbalsta Raifu Badāvī kā vienu no tiem, ko mūsu grupa izvirzījusi Sahrau balvu saņemt. Es domāju, ka mums jāsaprot, cik, kāda, kāds ir šīs balvas mērķis, nolūks to. Izveidojām pamatoties uz Andreju Saharau, piemēru, darbību, paš, viņa paša darbību, kad viņš cīnās pret pamattiesību pārkāpumiem padomu savienībā. Un es nedomāju, ka izvairīšanās nodokļu maksājumiem, lai arī tā, protams, ir apkarojama lieta, būtu pielīdzinām cilvēktiesību pārkāpumiem. Turklāt mums jāceras, ka Badāvī tika arestēts par to, ka viņš bija atvēris um, interneta lapu, kur tika veicināta liberāla doma apmaiņa, it kā tas būtu kaut kāds noziegums. Un, diemžēl tāds Saudārābijā arī ir. Viņi saņēma 600 pletnes sitienus, pēc tam tas sots tika palants uz tūkstots sitieniem, tad 10 gadu cietums soda, tad 25 tūkstoši eiro naudas sots noteikts. Nu, līdz šim gadam viņš ir saņēmis tikai 50 plētnes cirtienus, uh, šī gada janvārī tas notika, un pagaidām šis mm, sods izpildi ir apturēta. Bet, nu, katrā ziņā viņa gadījums ir ļoti izcils piemērs uh, tam, kā kā viens cilvēks cenšas pret, protestēt pret uh, valsts darbību. Tuvijos austrumos tas ārkārtīgi aktuāli, un tieši šādu balvu piestrot mēs varētu mēģināt kaut ko ietekmēt šai valstī. Ne jau, ka mēs te tagad ar parašūtiem šai valstī iešausim kaut kādus, nezinu, pēkšņu uzlabojumu vai kaut ko, bet atzīstot uh, šo darbību, atbalstot Badāvī, mēs domāju, ka ļausim piešķirt lielāku redzamību viņai darb, darbībai ņemot vērā ISIS darbību un tā tālāk, tāpat arī Persijas līča valstīs ir virkne organizāciju un elementu, kas tiešām, tiešā vai netiešā veidā atbalstīja šo islamisko valsti, tad Bedāvī tomēr ir tā, tāda pretinda visiem šīm salafistu ideoloģijām. Un tas attiecas arī uz valsts oficiālo ideoloģiju. Es pilnībā atbalstu viņa kandidatūru un es tiešām ceru, ka arī kolēģi ieklausījās manis un Annas teiktajā. Paldies, Milans Mons tālāk. Priekšādātāji, paldies. Šo pēcpusdienu eh, tikām iepazīstināti ar Saharovu balvas kandidātiem. Jāsaka, ļoti daudz ir vērtīgu kandidātu. Es pats atbalstu līdz de Grandes izvirzīto, eh, ja priekšā likto kandidatūru. Un tas un te runājam par Venecēlas politiskiem politieslodzītajiem un demokrātisko opozīciju. Viņu pārstāv Leopoldo Lospes un Antonija de Lesma. Vēlos sveikt eh, klātesošos viņa sievu un meitu. Mēs jau dzirdējām no De Grandes kunga informāciju par šo gadījumu. Un tiešām pamatojums ir mm, skaidrs. Te runājam par politieslodzītiem, kuriem nepieciešama mūsu solidaritāte. Eiropas parlaments ir apstiprinājis virkni eh, rezolūciju par Čāvezu un Duno valdībām. Mēs esam teikuši, ka lūk, uh, autoritārais režīms Venecuēlā ir, nu, jāsaka, vēl tālāk mm, pasliktinājis situāciju valstī. Tā rezultātā, lūk, arī tādi politiķi kā Leopolds Lopes ir arestēti. Tieši kā Luis de Grandes teica, šādas ļoti prestižas balvas saņemšana ļoti būtiski ietekmētu Venecuēlu. Tas ļautu efektīvi cīnīties pret režīmu 28. decembrī. Tie, kas bija daļa no šīs politieslodzīto grupas, tad tādā gadījumā saņemtu balvu. Visi viņi saņemtu šo balvu, un tas būtu atbilstīgi mūsu mērķiem un tām vērtībām, ko ievērojam šeit parlamentā. Un šī iemesla dēļ es atbalstu Venecijas demokrātiskās opozīcijas pārstāvi, kā pārstāvis kā kandidātu uz balvas saņemšanai. Viņi to ir pelnījuši. Paldies. Paldies, tālāk Henkel kungs. Well, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, nu jau vairāk kā 20 gadus darbojos Amnesty International un ļoti uzmanīgi sakoju līdzi Saharau balvas piešķiršanai un atklāt sakot, esmu ārkārtīgi vīlies ehm, skatot šī gada kandidātu sarakstus. Mans kolēģis Tanuks jau norādīja, ka daži no viņiem pilnīgi acīm redzami ir izvirzīti vienkārši ideoloģisku mērķu vārdā, jo piekrīt, ka izvairīšanās no nodokļu maksāšanas e, un karošana ar citu nav gluži nu, tas īstais iemesls, kāpēc būtu kādam jāpiešķir Saharau balva. Man šķiet, ka šogad pārāk esam pievērsušies upuriem cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos un ne tik daudz faktam, tam, ko šie kandidāti paši darījuši cilvēktiesību labā. Par daudz pievēršamies ideoloģiskajiem vēstījumam. Un tas tieši tāpēc arī esmu sarūktināts. Esmu arī sarūktināts attiecībā uz Badāvī kā kandidatūru. Sakarovs gadiem strādāja pie cilvēktiesībām, ilgu laiku cīnījās. Un ap, stāstīja ka, un apgalvoja, sludināja, ka cilvēku tiesību aizstāvs. Mums vajadzētu pievērsties tiešām tādu kandidātu identificēšanai, kas ir ilgtermiņā darbojušies cilvēktiesību jomā. Un es saku, tas, nu, neatiec šā gadījumā ne uz vienu no izvirzītajiem kandidātiem. Paldies, saka priekšādātājs. Demazīkungs vēlas rēģēt uz dzirdēto. Lūdzu. Also, ich möchte nur etwas. Es eh, vēlējos vienkārši precizēt, ka Galu galā uh, varbūt mēs esam ieguvuši jau gan daudz informācijas par um, diktatūrām tā tālāk. Nec mana, nec kādam citam kolēģim Eiropas uh, parlamentā uh, nenāk prātā ar šo balvu mērīt kādu cilvēku ciešanas. Taču es domāju, ka Eh, fiziskās ciešanas, kādas ir nodarīts pat dāvīkungam, ir noteikti jāņem vērā. Eh, šeit ir runa par tādām politiskām diskusijām. Es pilnībā piekrītu Annai Gomešai, ka būtu ļoti noderīgi eh, šādā veidā piešķirot balvu Batāvī kungam norādīt islāmskās valsts grupējumam, ka Eiropas Savienība iestājas par savām vērtībām. Uh, bet eh, mums vajadzētu arī norādīt, ka visiem ir jābūt vienlīdzīgiem likuma priekšā. Piemēram, tas, kas notiek Luksemburgā, eh, cilvēki, kas atklās šo informāciju par bankām, arī tagad ir apsaucēts uz vairāk kā pieciem eh, gadiem cietumā. Mēs nevaram teikt, ka tas ir kaut kas nesodāms. Es šo lietu labi pārzēnu, es pats piedalījos šajā nodokļu izmeklēšanas komitejā. Uh, Edvards Snowdens īstenībā faktiski dzīvo izsūtījumā, viņš uh, iespējams vairs nekad nesatiksies ar savu ģimeni. Viņam um, ASV tagad uh, draud uh, ļoti smagas sekas, un tieši tāpēc es domāju, ka šādas balvas piešķiršana viņam arī ļoti daudz ko nozīmē. Paldies! Tālāk došu vārdu kolēģim Marisam Pongam, viņš ir vicepriekšādātājs no attīstības komitejas un viņš tad var nākt klajā ar piezīmēm no viņa puses, noslēdzot šīs debatas. Lūdzu. Priekšādātāji, paldies, paldies, Kristiāna. Nu, līdz ar to šobrīd noslēgsies mūsu diskusijas. Ļaujiet man jums atgādināt tālākos procedūras datumus attiecībā uz Saharovu balvas piešķiršanu. Tieši tā jau kā Predekungs, Predeskungs teica, nākamais solis ir ceturtdiena, 15. oktobrs. Briselē aizslēgtām durvīm notiks balsojums, tāds indikatīvs balsojums par, at, par trim kandidātiem, tātad at, saīsināt sarakstu. Ceturtdien 29. oktobrī Strasbūrā priekšādātāja konference izvēlēsies vienu no šiem trim kandidātiem. laureāts attiecīgi tiks uzveicināts uz kopēju sanāksmi, deve afet un dro komitejas, un tas būs 14. decembrī Strasbūrā, pirmdienā. 16. decembrī 12. Strasbūrā tiks oficiāli šī balva arī piesniegt, pasniegta plenārsēdes laikā. Saskaņā ar atbilstīgo procedūru Eiropas parlamenta sekretariāts un tā tālāk, e, tik norganizēs nu, dažāda veida publicistikas, e, publicēšanas e, iespējas, tātad dažādas informatīvas pasākumus un tam līdzīgi. Nu, ar to arī beidzam šo viedokļu apmaiņu. Paldies visiem, kas piedalījās diskusijās, paldies par kandidātu prezentēšanu un paldies arī mīļais draugs Kristian Tev vēlos teikt, ka AFET komiteja savu sanāksmi turpinās šeit, šajā pašā zālē, un tāpēc es ierosinu, ka tie, kas pie šīs komitejas nepiedara, tajā nedarbojas, kas šeit tagad pārstāv deve komiteju un dro komiteju, eh, dodas prom no zāles pavisam rāmi mierīgi tā, lai afet komiteja var netraucāti turpināt darbu. Paldies! Liels paldies, Moris, saka Predes kungs. Jā sanāksmē jāturpinās, bet tā kā mums šobrīd ir mazliet laika, šobrīd tomēr būs neliela pauze līdz pūkstens pieciem, jo mums ir uzaicinātie viesi. Bet nē, nē, nē, mirklīt, kāds vēl vēlējās izteikties? Paēta kungs vēlējās izteikties. Es atvainojos. Dievs, paldies! Un es atvainojos. Nu, tāpēc, ka mums ir laika, es gribēju vienkārši vēlreiz teikt paldies par to atbalstu, ko jūs paudāt mūsu pēdējās plenārsēdes laikā izskatāmam jautājumam. Mēs pieņemam steidzamies rezolūciju par Krieviju attiecībā uz um, trīs cilvēku arestu, jo bir, gribus informēt, ka pagājušā sestdien Esauds Kofers tika, at, ko, tika atbrīvots Krievi, viņa atbrīvo, viņš ir atgriezies atkal Igaunijā. Par to gribēju jums pastāstīt. Paldies! Nu, Jā. Jā, tās ir labas ziņas. Protams, mēs jau redzējām to, protams, plašiņas līdzekļos. Un tātad darbu pārtraucam līdz pulkstens pieciem, un tad afet komiteja darbu šeit tā pašā tālpā sāks.

Ljubljana. Ja. Od, ne, ne, ne.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 Okay. I think we can. Uh... Domāju, ka mēs varam sākt uh, mūsu sanāksmes otro daļu. Jūs uh, ekscelences, es gribētu sveikt uh, jūs un jūsu delegācijas dalībniekus šeit, Eiropas parlamentā. Vispirms es gribētu paust līdzjūtību visu mūsu komitejas deputātu vārdā par eh, traģiskajiem notikumiem, kuros gāja bojā vairāk nekā 700 svētceļnieku, kas bija devušies eh, ceļā pagājušajā nedēļā. Mēs eh, lūdzamies par šo uh, cilvēku ģimenēm šajos ļoti grūtajos laikos. Ir vairāki temati, kurus mēs vēlētos šodien ar jums apspriest. Politiskā un ekonomiskā situācija Saudierābijā pēc uh, ka, Karēļa Salmana uh, stāšanās darbā. Tāpat arī reģionālā situācija pēc kodolieroču vienošanās ar Irānu, islāmskās valsts grupējuma varas pieaugšana, kā arī politiskās prioritātes. Mēs ļoti augstu novērtētu, ja jūs dalītos ar mums jūsu domās par šiem jautājumiem, kas mums visiem ir tik nozīmīgi. Mēs uzskatām, ka ir ļoti būtiski iesaistīties konstruktīvās diskusijās ar Saudi Arābiju. Uh, Vai jūs ekscelencē dod jums tagad eh, vārdu uz kādām 10-15 minūtēm? Thank you, Your Excellency. Paldies. Es runāšu arābu valodā. Šķiet, ka ir paredzēts eh, tulkojums. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معالي رئيس لجنة العلاقات الخارجية مستر بريدا and معالي رئيس الله بيسورنا vārdā. Sākt vēlreiz. Rahīm, alhamdulillahi rabbil alamin, un salātu wa salām ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Visu žēlīgā Allāha vārdā. Man ir liels prieks, ka varu būt jūsu vidū. Ārlietu komitejas priekšsēdētāja kungs, predas kungs, Saudi Arābijas eh, un Arābu pusceles delegācijas vadītājas kundze. Šīs uzstāšanās sākumā es gribētu eh, savā un savu kolēģu vārdā pateikties Eiropas parlamentam un Martinam Šulcam par ielūgumu, kas eh, tika nosūtīts mums, lai mēs varētu uh, viesoties šeit, jūsu komitejas sanāksmē. Es gribētu vispirms runāt par traģiskajiem notikumiem Mekā, kur gāja bojā svēceļnieki. Mēs ceram, ka šie upuri tagad ir ieguvuši mūžīgu mieru. Mēs ceram, ka attiecības starp Eiropas parlamentu un Saudarābijas karalisti uh, Eh, pieaugs spēkā. Mūsu valsts piešķir ļoti lielu nozīmi eh, šiem kontaktiem. Šādas attiecības nāk par labu abām pusēm un ļauj nodrošināt mieru un stabilitāti visā pasaulē. Mēs esam jūsu vidū šodien, tāpēc, ka mēs vēlamies apmainīties ar viedokļiem par situāciju reģionā, jo īpaši mūs interesē situācija Jemenā, Sīrijā, Irākā, un mēs vēlamies arī pastāstīt par situāciju, kas pašlaik valdā šajā pasaules reģionā. Saudarābija vienmēr ir mēģinājusi nodrošināt palīdzību Jemenai, lai rastu risinājumu dažādajām politiskajām domstarpībām. 2011. gadā šajā valstī um, radās dažādas problēmas un uh, izveidojās dažādi grupējumi, kas eh, ieguva ieročus un militāro palīdzību. Līdz ar to uh, radās iespējas uzkurināt naidu. Gribētu arī atgādināt, ka tas viss aizsākās jau 90. gados, un šie grupējumi nodrošināja, lai šajā valstī būtu valsts apvērsums, kas eh, savukārt radīja ļoti lielu apdraudējumu stabilitātei un mieram gan reģionā, gan visā pasaulē. Saudarābija ar līča valstu koalīcijas palīdzību mēģināja atbildēt uz leģitīmā prezidenta lūgumu Jemenā, lai mēģinātu izveidot kustību pret šītu dumpiniekiem. tika pieņemta ANO rezolūcija numur 2116. Līdz ar to uh, sana, sanā un arī citur sākās kara darbība, kas noveda pie vardarbības. Mēs mēģinājām pielikt eh, punktu tam, lai šī vardarbība netiktu pārnest arī uz kaimiņu valstīm. Mēs eh, mēģinājām arī eh, vērsties pret ieroču importu. Mēs nevēlējāmies, lai ieroči nokļūtu pie militārajiem grupējumiem. Bijušā, priekšā, bijušā prezidenta grupējumi apmētāja ar bumbām Uh, mierīgos iedzīvotājus, tātad uh, civiliedzīvotāju mītnes. Mēs mēģinājām sniegt aizsardzību leģitīmā prezidentā grupām, vienlaicīgi nodrošinot, lai lai kara darbība neizvērstos pārāk lielos apmēros. Pateicoties koalīcijai, mēs esam mēģinājuši vērsties pret šiem grupējumiem un uh, nodrošināt to, lai uh, nebūtu uh, pārāk lielu zaudējumu. Saudi Arābiju ļoti skumdina situācijas pasliktināšanās Jemenā, kas attiecas uz civiliedzīvotājiem. Mēs eh, mēģinām nodrošināt kopā ar starptautisko kopienu, eh, lai ārvalstnieki varētu evakuēties un lai mediķi varētu piekļūt dažādiem Jemenas reģioniem. Kopš militārās intervences eh, pirmsākumiem mēs esam bijuši klāt Jemenā un esam snieguši palīdzību arī 800 miljonu ASV dolāru apmērā mēs sniedzam arī humanitāro palīdzību. 500 tūkstoši Jemenas iedzīvotāju tagad uh, dzīvo pie mums. Galvenokārt tātad te runa par studentiem no Jemenas, kas tagad uh, var eh, mācīties pie mums tāpat kā Saudi Arābijas studenti. Divi miljoni Jemenas iedzīvotāji dzīvo Saudi Arābijā jau ļoti ilgu laiku. Uh, Esam izveidojuši arī centru uh, labdarības mērķiem. Šis centrs ir mēģinājis sniegt palīdzību Jemenas tautai. Vienu miljardu Saudarābijas uh, valūtas apmērā uh, ir sniegta šāda palīdzība. Saudarābija ir lielākais donors Jemenā. Pēdējo trīs gadu laikā mēs Mēs esam izmaksājuši 3 miljardus ASV dolāru, nerunājot nemaz par eh, naftas eh, produktu, medikamentu un pārtikas piegādēm, kas ļauj uzlabot infrastruktūru valstī. Dāmas un kungi, ģimenes koalīcijas pūliņi sāk dot pozitīvus rezultātus, pateicoties eh, tautas pretestībai un prezidenta eh, militārajiem grupējumiem. Sanā un arī citās pilsētās dienvidos, ziemeļos un rietumos mēs redzam, ka var sākt atgriezties eh, leģitīmā prezidenta aizstāvji. Mēs redzam arī, ka eh, cilvēki var atgriezties savās mājvietās. Tas viss pierāda, ka situācija ir uzlabojusies. Dāmas un kungi, tagad es pievērsīšos eh, citam jautājumam eh, - Sīrijas eh, tautas ciešanām. Pašlaik ļoti daudz sīriešu ir devušies prom bēgļu gaitās. Mūs interesē šis jautājums galvenokārt humanitāru iemeslu dēļ. Mūsu valstī kopš Sīrijas krīzes sākuma esam uzņēmuši 2,5 miljonus sīriešu. Mūsu valsts mēģināja panākt, lai pret šiem cilvēkiem neizturētos kā pret bēgļiem, viņi netika ievietoti bēgļu nometnēs viņi var brīvi pārvietoties, un mēs esam ļāvuši simtiem tūkstošu sīriešu apmesties mūsu valstī. Viņiem ir eh, tiesības saņemt eh, veselības aprūpi par brīvu, un es eh, ar prieku jums arī varu pastāstīt, ka sīriešu studentu skaits ir 131 tūkstotis. Tātad tie ir skolnieki un studenti no Sīrijas, kas mācās gan pamatskolās, gan vidusskolās, gan universitātēs. Jordānijā, tā bija nometnē, kā arī Libānā un citās kaimiņu valstīs, tie skaitā arī Turcijā, esam snieguši humanitāro palīdzību, lai palīdzētu šīm valstīm, kas uzņem sīriešu bēgļus. Mēs sadarbojamies ar humanitārajām organizācijām, kas strādā šajās zonās esam snieguši palīdzību 700 miljonu ASV dolāru apmērā. Sīrijas bēgļu krīze nav ierobežota un uh, nenotiek tikai Sīrijas kaimiņu valstīs. Mēs redzam arī, ka tā ir sasniegusi Eiropas Savienību. Mēs priecājamies un pateicamies tām valstīm, kas ir spējušas un varējušas uzņemt sīriešu bēgļus un ir uh, izrādījušas uh, to, ka cilvēktiesības nav tikai tukšs vārds. Saudarābija uzsver, uh, ka mierīgs un politisks risinājums ir vienīgā izēja no krīzes, un mums ir jāņem vērā arī Ženēvas eh, pirmais protokols. Mēs saprotam arī, ka viss ir Sīrijas eh, tautas eh, ziņā. Saudarābija vēlas piedalīties visos starptautiskajos pasākumos, kuru mērķis ir cīnīties pret terorismu. Mēs vēlamies eh, to darīt, ievērojot eh, visus noteikumus un likumus eh, par terorismu, kurus ir pieņēmusi augstā komisija cīņai pret terorismu. Mēs arī esam uzsākuši starptautisku cīņu pret terorismu. Esam viena no pirmajām valstīm pasaulē, kas organizēja uh, uh, konferencei pret terorismu 2005. gadā. Tāpat arī piedalāmies starptautiskajā centrā cīņā pret terorismu un esam snieguši palīdzību 110 um, miljonu ASV dolāru apmērā. Cīnāmies arī pret daišu grupējumu un uh, mēģinam vērsties pret šiem uh, grupējumiem, kas pieder islāmiskajā valstī. Šeit nav runa nec par ticību, nec par likumu. Šis grupējums nepārstāv islāmu. Dāmas un kungi, mēs nosodām šāda veida rīcību un vardarbīgos aktus, ko ir izpildījuši šīs, valsts grup, šīs islāmskās valsts grupējumam piederīgie dažādās vietās. Mēs redzam, ka tas ir mēģinājums vērsties pret mieru un te ir runa arī par to, ka divas valstis, Izrēla un Palestīna, var pastāvēt eh, vienotrai blakus. Tāpēc Izrēlas eh, rīcība pret Palestīnu būtu jāskata pēc visiem eh, starptautiskajiem likumiem. Dāmas un kungi, liels paldies par aicinājumu tikties ar jums. Es, mēs ar prieku atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem. Paldies. Vispirms došu vārdu Mišelai, kas eh, ir Eiropas parlamenta delegācijas vadītāja attiecībām ar Arābu puselu. Uh, Pēc tam došu vārdu arī pārējiem kolēģiem, kas izteiksies politisko grupu vārdā. Paldies! Liels paldies, ka šī delegācija ir varējusi ierasties, un no savas puses es arī gribētu paust līdzjūtību par traģiskajiem notikumiem Mekā un kur ir cietušas ļoti daudzas ģimenes. Es gribētu arī norādīt, ka ļoti priecājos par delegācijas ierašanos laikā, kas norāda uz liel, ļoti lielām pārmaiņām. Tātad karalistē ir mainījusies vadība, karalis tagad ir cits, un domāju, ka šīs izmaiņas arī radīs vēl lielākas izmaiņas, proti ir gaidāmas pašvaldības vēlēšanas, un tāpat arī ir jūtamas pārmaiņas mūsu attiecībās beidzot ir jauna komisija, kas ļaus mums labāk vienam otru iepazīt un labāk sastrādāties. Domāju, ka vajadzētu arī nodrošināt regulāru dialogu. Šim dialogam ir jābūt par konkrētiem tematiem, jo mums ir daudz kopīgi izaicinājumu. Pirmkārtām terorisms. Tas ir skāris gan Saudi Arābiju, gan arī Eiropu un tāpat arī daudz citas pasaules malas. Tāpat arī mums kopēja ir stabilitātes problēma, vai pareizāk sakot, destabilizācija tuvajos austrumos, kas varētu ietekmēt pilnīgi visus. Ir skaidrs, ka karalistē, tāpat kā Eiropai, ir jāspēlē sava loma starptautiskajā kopienā. Iespējams, ka šī loma pat ir jāpastiprina. Es gribētu jums uzdot jautājumu, kas e, attiecas uz reģionu, uz valsti, ka, kuru jūs nepieminējāt. Proti, gribu runāt par Irānu. Es gribētu zināt, kāda ir jūsu nostāja par pieņemto vienošanos. Otrām kārtām attiecībā uz Jemenu, par kuru jūs runājāt, jo Saudarābija ir uzņēmusi daudz bēgļu no Jemenes. Varbūt jūs varētu mums īsi pastāstīt par uh, situāciju uz vietas. Jūs teicāt, ka uh, ir būtiski, ka jemenieši sāk atgriezties savās mājās. Vai jums ir dati par aptuvenajiem procentiem iedzīvotāji, kas atgriežas savās bijušajās mājvietās? Un vai tas varētu ļaut vērsties pret eh, humanitāro krīzi un arī ekonomisko krīzi, ko piedzīvo šī valsts. Jūs pieminējāt arī Sīriju. Protams, ka Eiropu šī krīze skar tieši, jo vairākus mēnešus mēs izjūtam bēgļu plūsmas no šīs valsts. Bet ir arī citas valstis, kas uzņem šos migrantus, pirmkārtām tā ir Libāna un Jordānija. Šīm valstīm ir ļoti maz resursu, un šī migrācijas krīze sāka šīs valstis destabilizēt. Varbūt jums ir atbildes uz šiem jautājumiem, un vai nākotnē tiks nodrošināta uzņemšanas sistēma, kas ļaus cilvēkiem doties prom no savām mājām, bet vienlaicīgi arī atgriezties mājās, tik līdz situācija būs stabilizējusies. Protams, mēs arī varētu dot savu ieguldījumu šādas sistēmas nodrošināšanā. Jūs runājāt arī par Izraēlas-Palestīnas konfliktu. Esmu pārliecināta, ka šim konfliktam ir risinājums, balstoties uz mums visiem labi zināmo ANO rezolūciju. Tomēr mums ir jādomā arī par to, ka ir jānodrošina uzticēšanās starp abām pusēm, un ir jānodrošina arī, lai pieņemtās vienošanās tiktu respektētas. Vai Saudi-Arābija ir gatava piedalīties šādu garantiju nodrošināšanā, proti panākt, lai pieņemtie līgumi tiktu īstenoti? Protams, man ir daudz citu jautājumu, bet esmu pārliecināta, ka kolēģiem arī šādi jautājumi ir, un tāpēc uh, garāk neiztekšos. Paldies. Tagad tautas partijas grupas vārdā Peterles kungs. Spoštovani gospod podpredsednik. Paldies, priekšsēdētāja vietnieka kungs, delegācijas locekļi, kolēģi. Eiropas Tautas partijas vārdā vēlos sveikt jūs šeit Tāpat mēs vēlamies izteikt līdzjūtību par traģisko notikumu Mekā. Paldies par jūsu pirmo ziņu, kas bija miers. Miers ir vērtība, kas vieno mūs visus. Ļoti svarīgi, ka mums ir šāda iespēja apmainīties ar viedokļiem starp parlamentiem. Paldies, ka tik skaidri runājat par faktiem un notikumiem, kas ir tik svarīgi mums un nepieciešams, lai varētu izveidot savu priekšstatu par, par to, kas notiek Saud Saudārābijā. Paldies par to, ka uzņemat bēgļus no Jemenas un Sīrijas. Mūsu rezolūcijā, kas nesen tika pieņemta, mēs uzsvērām to, cik nepieciešams ir veidot īpašas attiecības uh, ko Saudārābija ir gatava darīt, lai risinātu krīzes cēloņus. Tas mums būs jādara, lai atrastu risinājumu bēgļu jautājumu. Paldies! Paldies! Gomešs kundze tālāk sociāldemokrāta grupas vārdā. Esat sveicināti šeit. Ko jūs varētu atbildēt tiem cilvēkiem, kurus uzskata, ka Saudārābija daļa no problēmas, ar eh, kurām mēs saskaramies šobrīd, nevis daļa no risinājuma. Respektīvi ļaujot teroristiskiem grupējumiem saņemt finansējumu, nu ne jau no valdības, protams, bet no privātiem avotiem, kas netiek pienācīgi kontrolēti. Tā kā es esmu pati ceļojusi šo reģionu, bijusi Irākā, Jordānija, Lebanona, Lībija. Un tur bieži dzirdam, ka Saudārābija ir nevis daļa no risinājuma, bet daļa no problēmas. Finansējot visekstrēmāko reliģisko viedokļu atbalstītājus, veicinot konkurenci ar Irānu, kas paskaidro, piemēram, kas, e, to, kas notiek Jemēnā, Bahreinā, Sīrijā. Saudārābijā esmu bijusi, biju pēdējā referente ziņojumam par Saudārābiju Eiropas parlamentā un augsti E, novērtēju ļoti interesants cilvēks, kurus esmu satikusi Saudārābijā. Un saprotu daudz domstarpību, tāpat arī augstu vērtējusi sievietes Saudārābijā, kas e, cīnās pret apspiešanu un daudz sieviešu, ar kurām runāju, pauda to, cik eh, apspiesti viņas jūtas. Ne tikai kā cilvēki, bet arī kā pilsonis. Raif Badavī, viens no cilvēkiem, par kuriem mēs tikko runājam, cilvēks, kurš cīnās par savām tiesībām. Si situācija ar šo Alijālu Nimru jaunieci, kuram drauda galvas nociršana un sišana krustā. Es ceru, ka tas nenotiks, un es ceru, ka jūs varēsiet eh, paust savu ietekmi, jo tas noteikti kaitētu Saudās Arābijas tēlam. Es saprotu daļu no pretrunām, ar kurām jūs saskaraties eh, savā sabiedrībā, bet tik tiešām pēdējā laikā aizvien vairāk bažu izskan par Saudās Arābijas lomu reģionā un ārpus tā. Jūs redzat, ka ISIS šobrīd jau darbojās Lībijā. Kā jūs varat eh, atbildēt tiem, kas saka, ka Saudārā bija daļa no problēmas, nevis risinājuma? Paldies, Čārls Tanoks tālāk. ECR grupas vārdā. Esiet sveicināti. Arī mana grupa vēlas izteikt līdzjūtību bojā gājušo ģimenēm traģēdijā, kas notika jūsu valstī pagājušajā nedēļā. Saudārābija šobrīd ir pievērsta lielāku uzmanību nekā jebkad agrāk, gan attiecībā uz tās ārlietu politiku, gan arī iekšējās pārvaldības situāciju un cilvēktiesību situāciju. Valsts eh, tēls pasaulē ir tiek mainīgi uztverts, tiek runāts arī par džihadistu finansēšanu, kas cīnās Sīrijā. Kaut arī Sīrijas sunīta arābi ir lielākā daļa no arābu bēgļu plūsmas. Tāpat laikā ir atzinība izteikta par uh, Uh, Alsīsī valdības atbalstīšanu un musulmaņu brālības valdības uh, darbības izbeigšanu prezidenta Mursī um, vadīšanas laikā. Un uh, jūsu pretinieki arī Turcija un Katāra atbalstīja citus spēkus. Tā ir valsts ir samērā um, bīstamā situācijā pēc arāba pavasara un pēc notikumiem e, Irākā un Lībijā, atbalstot e, iepriekšējo prezidentu e, Jemenā, diemžēl tur ir daudz cietušo un bojāgājušo. Tad Sīrijā tādēļ miljons bojāgājuši, un tad mēs redzam, ka rietum valstis uh, Krievija un Irānam spēja atrast kopīgu valodu, lai cīnītos ar islām valsts grupējumu. Jūs eh, Turcija, Libāni, Jordāni. Turcija un jūsu valsts, manuprāt, jums ir jāsaprot, ka jūsu eh, ienaidnieki ir iz, izdzīvojuši par eh, spīti visam, visām prognozēm, un tad Krievi ir iesaistījusies uh, Tas, um, es domāju, ka jūsu valstī būtu jāpiedalās kā starpniekiem sarunās. Un varbūt es varētu vērsties pie jums, uh, jūsu starpniecība, pie jūsu karaļa, lūdzot uh, apžēlot uh, Raju Badāvī. Bet vēlos pieminēt arābu mieru iniciatīvas ar Palestīnu un Izrēlu. Tur nepieciešams jauns varbūt spiediens kā impulss, lai jauna dokumentu pakete ar jaunu priekšlikumu nonāktu uz sarunu galdu. Buhner kungs. Jā, arī es varētu sākt ar to, ka pateicos par to, ka esat gatavi eh, runāt ar mums, diskutēt. Tika jau norādīts ka Irānai ir jauna loma tuvajos austrumos, kā jūs uz to skatāties pēc jaunās vienošanās? Tāpat mani uh, interesētu, ja jums tāda ir pieejama, kāda ir skaitļi attiecībā uz bēgļiem, kurus esat uzņēmuši no dažādām valstīm ārējai diskusijai tas varbūt nav tik svarīgi, cik diskusijām eh, manā valstī. Kā jūs zinat, eh, mana valsts Vācija arī ir gatava uzņemt lielu skaitu bēgļu. Vēl viens svarīgs jautājums. No ANO puses ir bijušas apsūdzības par masveida cilvēktiesība eh, pārkāpumiem Agrīk. Tiek norādīts, ka 2000 civiliedzīvotāji nogalināti un 4000 ievainoti. Saskaņā ar ANO ziņojumu 86% no bojā gājušiem šajā karā ir civiliedzīvotāji. Pārsvarā Saudā Arābijas īstenoto gaisa uzlidojumu rezultātā. No ANO puses mm, ir seko ziņojumi par skolu, slimnīcu, reliģisko ēku, sabiedrisko ēku kā mērķu šai uzlidojumos sagraušanu. Es būtu pateicīgs, ja jūs varētu reaģēt uz šo anno pausto uh, apsūdzību. Tālāk jautājums, ko esat darījuši līdz šim, lai pabeigtu kara darbību, izbeigt to. Un eh, varbūt arī eh, pateikt, kāpēc ir izgāzusies Omānas iniciatīva. Paldies! Kārverkungs. Thank you, Chairman. Your Excellency, welcome. Um... Es esmu sveicināti jūsu augstību. Vispirms vēlos paust līdzjūtību par eh, milzīgo bojāgājušo skaitu pagājušā nedēļā. Un ceru, ka arī turpmāk tiks uh, veikt pasākumu, lai aizsargātu svētinieks no visas pasaules, tā skaitā arī no manas valsts apvienotās karalists. Vēlos koncentrēties uz pašreizējo migrantu krīzi, kas no tuvējiem austrumiem, uh, tas migrantu plūsmas, kas no tuvējiem austrumiem plūs uz Eiropu jūsu valstī ir milzīgas iespējas e, uzņemot katru gadu uz hādžu e, milzīgu svētceļotāju skaitu. Varbūt e, šīs, šo infrastruktūru izmantot arī lielāku bēgļu skaitu uzņemšanai. Un tālāk man nākamajai jautājumu. Vai varat pastāstīt par e, jūsu iziešanas stratēģiju no Jemens konflikta. Kādus e, pasākumus jūs plānojat īstenot, e, lai neļautu fundamentālistiem izmantot varas vakumu? Un vai Jemen var palikt kā vienota valsts, respektīvi kāda jūsu attieksme pret to, ka daļa no valsts varētu atdalīties? Un Elijā Nimra un Raifa Badavī eh, vārdā lūdzu viņus apžēlot. Paldies, Mihails Gālers tālāk. Paldies. Viens jautājums. Ja būtu starptautiska konference cenšoties atrast uh, eh, risinājumu Sīrijas konfliktiem, vai jūs sēstos pie galda ar ASV, Krieviju, Eiropas Savienību, Turciju, Irānu? vai šādā ietvarā jūs e, būtu gatavi sēsties pie sarunu galda? Un jūsuprāt, kādā ietvarā varētu būt e, iespējams mazināt e, saspringtās attiecības ar Irānu? Mēs esam nobažījušies, ka varētu būt nākotnē konflikts. Un kas jūsuprāt būtu atbilstoši ietvars? Jūs nosodījāt gan Asad, gan ISIS eh, nostāju, un tam es piekrītu. Tomēr saskaņā ar jums zināmo, no kurienes nāk viņu finansējums, vai jūs varat izslēgt to, ka e, iesaistīti ir arī Saudās Arābijas pilsoņi ar saviem e, finanšu līdzekļiem. E, bieži esmu Pakistānā, un e, man bieži saka, ka radikālajiem imāmiem e, Eh, mošejām eh, finansējums nāk no Saudās Arābijas. Vai jūsuprāt šāda reputācija ir jūsu interesēs? Un ja tiešām šī nauda nāk no jūsu valsts, vai jums tiešām liekas, ka tas eh, palīdz nodrošināt mieru saglabāšanu attiecīgajās valstīs? Paldies! Žils Parnjo. Priekšādātāji, Arī no savas puses gribu paust līdzjūtību par traģiskajiem notikumiem, kas norisinājās Mekā pirms vairākām dienām. Saudi-Arābija ir ļoti spēcīgs reģionāls spēks tuvajos austrumos, to jau teica nu pat arī ministrs kundze. Un ģeopolitiskais līdzsvars, jāsaka, ir mainījies noslēdzot vienošanos starp Saudārābiju un Irānu par kodolu ieroču tēmu. Un tāpēc vairāk jautājumi no tā izriet. Pirmām kārtām, tātad virzība uz bruņošanās, vai tās nav milzu bažas? BBC intervijā nesen tika runāts par Turciju un tā tālāk, un, un viņi arī apgalvoja, ka ja jebkad tiks noslēgts nolīgums par šādu bruņošanos, tad arī citas reģionālās lielvaras līdz ar to vēlētos tiesības uzsākt kodolieroču programmu, kodolprogrammu. Cik tālu šis process ir pavirzies uz priekšu šobrīd otrām kārtām? Pēc Irānas atgriešanās reģionālajā scenā, kā jūsuprāt šķiet, kāds ir jūsu viedoklis, kā, var, kāds varētu notukt šis modus, būt šis modus vivandi, ņemot vērā, kādas ir jūsu attiecības ar Irānu? Otrs, jā, vēl viens jautājums, ko gribu uzdot šīs bēgļu plūsmas, bezprocentā apjomos, ko piedzīvojam šobrīd Eiropā pēc eh, šī traģiskā Sīrijas konflikta, bet arī Irākas konflikta, kurā viens pēc otra ir bijuši dažādi diktatoriski reģīni, un tas domāju arī par tādiem reģioniem, kā piemēram Sūda, Sudāna un Eritreja Un, eh, nu, tiek teikts, ka faktiski šīs problēmas turpināsies Eiropā. Daudzi arī turklāt saka, ka Persijas līča valstis neuzņem pietiekam daudz bēgļu no Sīrijas. Un varbūt par to neviens īsti daudz nav informēta, bet Saudā Arābija nav parakstījusi Ženēdas konvenciju par bēgļiem, līdz ar to tur tāds bēgļu status netiek pieņemts likumīgi vispār. Uh, Ko jūs par, kas jums par to sakāms? Un vai jūs varētu mums detalizētāk pastāstīt par to, ko Saudārābija jūs valsts dara, lai uzņemtu bēgļus? Ja tā to dara, tad eh, kā tas norisinās tieši attiecībā uz Sīriju? Nu, un, protams, migrācijas jautājums. Mēs šeit Eiropas parlamentā, domāju, daudzi vēlamies aizstāvēt, kom, atbalstīt konferences, bēgļu konferences rīkošanu saskaņā ar to modeli, ko nu pat jau redzējām, kā tas notika novembrī, de, notika novembrī decembrī, e, līdzīgi kā tas būs par klimatu pārmaiņu apkarošanu Parīzē. Nu, es domāju, ka vajadzīga tad kopēja atbilda arī uz šo beigu situāciju. Un kāda ir Sauda Arābijas nostāja, piemēram, attiecībā uz šādu iniciatīvu, šādas konferences, starptautiskas konferences ir īstenošana, organizēšana attiecībā uz beigu jautājumiem. Paldies! Vana Ordenkungs. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Vai jūs uzskatāt, eh, ka Daesh ir tieši drauds eh, Saudas Arābijas drošībai? Kas vēl būtu jādara, lai viņus uzvarētu? Un kāda tam varētu būt ietekme uz Sīrijas konfliktu? Tāpat vēl viens jautājums. Ko jūs ieteiktu, lai palīdzētu stabilizēt arābu iedzīvotājus eh, situāciju Sīrijas tūmā. Mēs šobrīd saskaramies ar milzīgu bēgļu plūsmu uz Eiropu. Un ko jūs ieteikt mums? Kas mums ļautu labāk integrēt šos musulmaņus, kuri ir migrējuši lielā skaitā uz Eiropas valstīm, it īpaši pēdējo mēnešu laikā? Paldies! Paldies, Jūs ekscelence, vārds jums! I have seen uh, most of the questions are. Redzu, ka lielākā daļa jautājumu ir ļoti visaptvaroši. Un atbildē gribētu, atbildot gribētu lūgt jūs atļauju, lūgtu kolēģiem palīdzēt, atbildēt man uz atsevišķiem jautājumiem, ko dzirdējām šodien. Tomēr iesākumā. Ja Pievērsīšos Jemenas jautājumam. Un turklāt, ar jūs atļauju, es ne, neidentificēšu konkrēto jautājumu uzdē, uzdevēju, bet vienkārši ne, atbildēšu uz visiem Jemenas jautājumiem kopā, tas man būs vienkāršāk. Uh, attiecībā uz cilvēku skaitu, kas uh, ierodas no Jemenas. ņemot vērā atbalstu, ko Saudārābija sniedz leģitīmai valdībai Jemenā. Vēlos uzsvērt, ka jautājumam būtu jābūt, cik daudz mēs cilvēkiem neļāvām doties projām. Respektīvi, ko mēs darījām? Vai koalīcija, kas iesaistījās, lai atbalstītu Jemenas valdību, lai nepieļautu milzīgu bēgļu plūsmu, kā tas notiks Sīrijā. Manā rīcībā nav konkrētu skaitļu, bet runa nav par miljoniem, kā tas ir Sīrijas gadījumā, kad desmit miljoni, kas devušies prom, nav divi ar pus miljoni, kas mums Saudārābijā ir ieradušies, nevis tie seši miljoni vai četri miljoni, kas ir eh, citās arābu valstīs. Tā kā mēs noteikti esam palīdzējuši tiem, kas ir devušies uz tuvajā, no tuvajām dienvidu daļām Jemenā, kas ir atgriezušies, valdība ir sākus atjaunot kontroli, Mili, eh, militāri grupējumi atkāpjās, tagad tās vietas, kuras pārņēma eh, bruņotie grupējumi, tagad ir tikuši atbrīvots. Bruņoties spēki kas apdraudēja civiliedzīvotājus Jemenā, ka līdzīgi kā tas bija Sīrijā, ir tikuši ne neutralizēti, sakauti. Tā kā viņi vairs nevarēs vērsties pret civiliedzīvotājiem. Vēlu jums, vēlos jums apliecināt, ka skaitļi, kas šeit tik minēti, ka bojā gājušie 2000 un tūkstošiem eh, ievainoto. Saudārābija vēro starptautiskās tiesības. Mēs neesam pārkāpuši Jemens robežu un mūs neinteresē infrastruktūras sagraušana Jemenā. Mēs bijām tur, lai neutralizētu tos spēkus, kas bija apdraudējuši reģiona. Un visi mērķi, pret kuriem mēs vērsām savus uzbrukums, bija militārās bāzes un platformas, e, kas tika izmantotas raķešu palaišanai. Protams, vienmēr būs bojāgājušie jebkurā militārā konfliktā, bet mēs bijām ļoti uzmanīgi un valdība ir paziņojusi, ka ir īstenojusi visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka bojā gājušo skaits ir pēc iespējas mazāks. Tālāk attiecībā uz atbalstu, kuru sniedzām Jemenai un ko esam mēģinājuši darīt, lai nodrošinātu, ka mēs izējam no līdzlības Jemens konfliktā. Stratēģija šajā gadījumā, protams, ir saistīta ar rezolūciju 2216. kur teikts, ka ir bruņotajiem spēkiem jānodod visus konfiscēti ieroči, un iebrucējiem ir jāatstāja visas ieņemtās pilsētas. Tā kā rezolūcija pilnīgi skaidra, mums nav intereses palikt Jemenā, uh, Mums nav intereses redzēt Jemenu sadalītu attiecībā uz konferences, kas Rijādā notika, kur piedalījās dažādas startautiskās organizācijas un Jemens eh, politisks pārstāv, at, <clears throat> visi atbalstīja vienotu Jemenu un federālo valdību. Un Saudā Arābija atbalstīs Jemenas iedzīvotāju centienus sadzīvot ar visiem, kas vēlas miermīlīgi dzīvot eh, Jemenā. Un tik līdz rezolūcija 2216 tiks īstenota, mums nav nekādas intereses eh, uzturēties Jemenā. Šis jautājums mums ir ļoti skaidrs. Tas bija par Jemenu. Tālāk, ja atļausiet, pāriešu pie jautājuma, kas eh, saistīts ar Sīriju. Pirmkārt, eh, Saudārābija esot daļa no problēmas daļa no iemesla eh, situācijai Sīrijā. Un vēl bija jautājums par to, ka mēs atbalstot dažādas reliģiskos grupējumus Sīrijā vai atbalstam Dēšu. Un ka mēs esam daļa no Dēša eh, problēmas eh, pastāvēšanas. šāda ideja. Es negribu teikt apsūdzību, varbūt, bet šāda apgalvojums. Nu, Saudārābija ir viena no valstīm, kas cieš no terorismu. Un viena no tām valstīm, kas Daišu organizācija ir novē, nosaukuši par uh, teroristiem šajā reģionā. Uh, Mēs esam piedalījušies visos centienos apkarot daļu darbību, piedaloties arī militāri. Saudārābija ir darījusi visu iespējamo, lai piedalītos visos starptautiskos pasākumos, lai meklētu politisku risinājumu situācijai Sīrijā jau no pirmās dienas Ženēvā. nu jau bijušā karaļa Abduls laikā pat eh, viņš personīgi piedalījās, devās pie Asada runāt eh, par to, lai pārtrauktu vēršanos vardarbīgā veidā pret valsts iedzīvotājiem, aicinot viņu ne, nelikt savai valstī krist šādā situācijā kā Saudārābija varētu atbalstīt teroristu grupējumus, ja pati cieš no šo grupējumu darbības un pati ir prasījusi starptautisko organizāciju palīdzību un starptautisko centru izveidu, atbalstījusi, ziedojot tam miljoniem dolāru, lai cīnītos ar šo organizāciju un šiem teroristiem. Un ne tikai Daesh, <clears throat> bet arī cits militāros eh, grupējums un liktos uh, eh, uh, eh, kriminalizēt organizāciju sarakstā. Mums ir likums spēkā ka par jebkuru pilsoni, kurš izrādā pat jebkādu atbalstu šādām organizācijām, eh, ka šāda persona tiek uzskatīta par likuma pārkāpēju un par to draud krimināls sots. Saudā Arābija ir pieņēmusi ļoti stingrus noteikumus attiecībā uz finansēšanu. Šādām organizācijām tiek pārbaudīts visu nauda plūsmas un tiek pārbaudīts, vai līdzekļi nenonāk šādām organizācijām. Es pārskaitu naudu no viena konta uz otru kontu. Abi konti pieder man. Pirms pat es pārskaitu uh, 1000 eh, reāli, kas ir kā 300 ASV dolāri. Man tiek prasīts, kāpēc, kam tas ir. Pat ja tas ir mans konts, man ir jāpaskaidro un jānorāda atsaucas. Ir ļoti stingra kontrole monetārajā ziņā, lai nodrošinātu naudas plūsmas kontroli. Es teiktu, ka mums pat ir viss sarežģītākā uzraudzības sistēma reģionā. Šīs ir tikai ļoti vienkāršas, eh, ātras atbildes uz to, ka, eh, kas tiek darīts cīnī, cīnoties ar Daešu un šīs noziedzīgās grupas darbību. Uz šo brīdi mums izdevās aizturēt eh, grupējumu daļu re, Rijādā. Šo grupējumu, tā bija daļa no Daešu Uz mošajām uzbrūk šie cilvēki. Viņiem nekas nav svēts, neviena vieta, pat eh, reliģiskās celtnes. Viņi ir uzbrukuši gan sunītu, gan šijātu mošajām. Un visām eh, reliģiskajām kopienām. Kādas mums varētu būt intereses atbalstīt šādus slims cilvēkus. Mēs esam valsts, kas vēlas dzīvot mierā, kur ir ģimenes, kas vēlas audzināt bērnus un vēlas izaudzināt viņus tādus, lai viņi rūpētos par sabiedrības labumu. Jā, mēs esam atšķirīga valsts, atšķirīga kultūra, atšķirīga reliģija bet mēs mīlam mieru, mēs esam nācija, kas mīl mieru, mums ir ģimenes tāpat kā jums, ar tādiem pašiem sapņiem kā jums, par savu tautu, savas valsts attīstību, mūs neinteresē konflikti. Saudārābija visus savus 85 eh, vēstures gadus kā valsts nav iesaistījusies nevienā karā vai konfliktā reģionā. Mēs vienmēr esam savā nacionālajā politikā norādījuši, ka mūs neinteresē dalība e, kādu citu valstu iekšējās lietās. Kas attiecās uz risinājumu Sīrijas e, problēmai un vai mēs esam ieinteresēti uh, piedalīties starptautiskos centienos atrisināt Sīrijas problēmu. Protams, ka mūs tas interesē. Mēs esam ieinteresēti sadarboties ar jebkuru organizāciju, lai varētu atrisināt šo problēmu. Mūs interesē iespēja apturēt šo uh, slepkavību vilni, kas skar Sīrijas iedzīvotājs. Mēs esam ieinteresēti šo bēgļu plūsmu apturēšanā. Mūs nepriecē tas, kas notiek ar mūsu brāļiem un māsām. platforma tam jau ir e, izveidot Ženēva 1. Vienīgais, kas paliek šobrīd, ir starptautiskās sabiedrības vēlme būt par starpniekiem. Un īstenot to, kas ir panākts kā vienošanās Ženēva viens kontekstā. Tas ir tik vienkārši. Es jau runāju šorīt ar viņu ekscelenci attiecībā uz dažādām grupām, kas varbūt e, nav vienisprātis, bet ar mediāciju, ar starpniecību var panākt vienošanos starp šīm grupām un varam nonākt pie risinājuma. Tā šī, protams, ir ļoti smaga situācija ja starptautiskai eh, kopienai liekas, ka ir jāatļauj Asadam būt daļai no risinājuma. Kā jūs pārliecināsiet Sīrijas iedzīvotājus, ka tā būs daļa no jūsu risinājuma pēc visām šīm, eh, pēc šīs slaktiņa? Simtiem tūkstoši iedzīvotāji gājuši bojā pēc tā, ko Asads ir izdarījis. Bet mēs varam jums apliecināt, ka Saudārābija ir priekšplānā visos risinājumos, kādas ceram atrast Sīrijas situācijai. Un jebkurā starptautiskā konfliktā Saudārābija ir gatava darīt visu, lai nodrošinātu mieru jebkurā vietā pasaulē. As uh, with respect to the efforts of the Tālāk runājot par Almāniju valdību. Nu, nav nekā konkrēta. Ja mēs jau neesam tie, kas, ko tas skar visvairāk jēmeniešus, tas skar viņi piekri, viņiem jāvienojas par risinājumu, kas tad Saudārābija tur daļas. Mēs vienkārši tur iegājām uz brīdi, lai palīdzētu valdībai atkal uzņemties atbildību un atjaunotu varas līdzsvaru, jo varu šobrīd ļaunprātīgi izmantojuši šīs bruņotās grupas. Mēs vēlamies pārtraukt jau kādu veidu intervenci un nevēlamies vienkārši, lai varu nonāk nepareizajās rokās, jo, ja tas tā notika, tad turpinātos līdzīgi veids laktiņu, kā to piedzīvojam Sīrijā. Tā būtu burtiska situācijas kopēšana tādā gadījumā. Nu, šķiet, ka es esmu atbildējusi atbildējis uz tiem svarīgākiem jautājumiem par Sīriju un Jemenu. Tālāk, kas attiecas uz. Ko darām, kādas mūsu padomas attiecībā uz bēgļu plūsmu apturēšanu un ko var darīt Arābu valstis šai ziņā? Nu, jāsaka, atbildi ir visai vienkārša. Pamata atbildi ir tāda, ka vienkārši jāpieliek punkts konfliktam, jāaptur slaktiņš. jāatrod iemesli, kāpēc cilvēki, lai atgrieztos šajā reģionā, un to cenšamies panākt Jemenā. Un bez tā visi, kas vēl ir Sīrijā, tomēr gribēs doties prom, tas ir tikai loģiski. Viņam nav nekāda iemesla, lai tur paliktu. Jo šobrīd tur ir tikai haoss, neviens nezina, kas, kad, kur uzbruks Ikvienas, ikvienas Sīrijas paks šobrīd ir vienkārši pilnīgā bardakā. Valdība nekontrolē šķiet pat vairāk kā 5, nu, ne vairāk kā 5% teritorijas, un līdz ar to startautiskās sabiedrības ziņā ir uzņemties iniciatīvu. Viņa, viņa ekscelence man teica, ka, ka sabiedrībai ir jārīkojas visai pasaulē. Visas pasaules sabiedrībai ir jārīkojas, lai pārliecinātos, ka šis jautājums tiek atrisināts. Un bez visas starptautiskās sabiedrības piekrišanas un vienošanās un aktīvas līdzdarbības risinājums nevarēs, eh, netiks atrasts, esmu pārliecināts. Bet ko var darīt arābu valstis? Vai tās var darīt vairāk? Nu, arābu valstis un tīpaši tie, kas dzīvo Eh, nu, šajās valstīs, protams, vēlēsies dzīvot tuvumā savai valstī, bet šīs valsts vairs beigas uzņemt nespēja kapacitāti izsmelta. Un faktiski tev jāsaka, godīgi sakot, vīrieši nemaz nevēlas ierasties uz mūsu valsti, tas ir ļoti tālu no viņu mājām, bet mēs jau ņemam pretim visus, kas vien vēlas doties uz Saudārābiju. Mēs neesam noraidījuši, aizsūtījuši prom nevienu, mēs viņus pat nesau, nesaucam pa bēgļiem, mēs vienkārši visus ņemam pretim. Bet problēma ir tāda, ka viņi jau vēlas doties prom, viņiem ir sapņi, citādāki sapņi. Un es domāju, ka šī iemesla dēļ arī daudzi dodas pie jums. Un tāpēc atklāt sakot, vienīgais risinājums mūsuprāt ir konflikta atrisināšana. Un tikai tas varēs pielikt plū, punktu uz āru plūstošajām bēgļu straumēm. Tālāk vēlos dot vārdu vienam no maniem kolēģiem, lai viņi sniedz atbildi uz Annas Gomešas jautājumu par to, ka atkal jau Saudārābija it kā esot daļa no problēmas atbalsta terorismu un turklāt arī komentētu dažus jautājumus, kas saistīti ar represijām un Irānas un Saudarābijas konkurēšanu sacensību. Tāpat arī attiecībā uz sievietēm un viņu ciešanām cilvēktiesību jomā Saudarābijā Nu tad lūdzu, došu tagad vārdu godājumai kolēģei, lai viņi dod atbildi uz šiem eh, komentāriem. Tātad, lūk, Saudarābijas atbalsts it kā terorismam un sieviešu tiesības tur. Amen. Uh, first of all, thank you very much. Pirmām kārtām paldies, paldies, ka uzaicinājāt mūs. Ir ārkārtīgi liels prieks būt šeit. Nu, jāsaka, diskusijas ir izvērtušās ļoti interesantas. Pārsvarā atkārtošu tikai to, kas jau ticis teikts, respektīvi, ka Sauda Arābija nosoda terorismu un teroristus, cik vien tas iespējams visās terorismu izpausmes formās, un nav nekāda attaisnojuma terorismam. Kim, karalis Abdula, nu, lai svētītu viņu pieeja, skaidru un gaišu ir pateicis, ka terorisms nepiedara vienai kultūrai, reliģijai vai politiskajai sistēmai. Tas pats attiecas arī uz mūsu islama lietu ministru. Arī viņš teica, ka ir pienācis pēdējais laiks, lai uh, visi, visa sabiedrība, intelektuāļi un visi izrādītu atbildību par iedzīvotāju apgaismošanu, tīpaši jaunības jauniešus, tādējādi aizsargājot viņus no šī riska iesaistīties terorismā. Ekstrēmistiem ir vajadzīgi pavisam citi rezultāti. Viņi grib pielikt punktu individuālai, individuālai domāšanai, pārliecībai, un viņi tikai pavisam nepamatoti izvēlas kaut kāds atsevišķs elements islāma reliģijā. Islāma reliģija ir mieri, miera reliģija, un to esam atkārtojuši atkal un atkal. Un man tas jāsaka vēlreiz, islāms tas savā patiesajā izpausmē ir miera reliģija tā ir šodienīga reliģija, tā ir rītdienas reliģija un tā ir vakar dienas reliģija, tā ir elastīga, tā virzās uz priekšu, ejot uz priekšu laikam, bet, nu, protams, ka ir tādi, kas ļaunprātīgi izmanto šo reliģiju, eh, paši kaut kā viņu interpretējot, eh, sagrozot, vai izņemot kaut kādas daļas, mainot nozīmi un tā tālāk neatbilstīgi patiesajām islām vērtībām. Un bīstamī, bīstami ir tas, ka tie, kas, piemēram, māca bērnu skolā, arī var izrādīties šādi cilvēki. Bet, nu, tad atkal atgādināšu, ka tie ir atsevišķi individu rīcība, nevis valdība, nevis sabiedrība kopumā. Un kā visur pasaulē, tā ir, tas ir mazākums, tā ir minoritāte, kas, diemžēl, vienmēr tiek sadzird, sadzirdēta. Tajos gadījumos, Kad valdība ir informēta par šādu veidu ekstrēmistu ideoloģiju un reliģiju sagro, sagrozīšanu, mēs cenšamies šos cilvēkus identificēt, atrast un pārliecināties, ka viņi nevar pievērsties bērnu audzināšanai, jauniešu audzināšanai. Turklāt, turklāt arī cenšamies kontrolēt, atbilstīgi skatīties uz publiski pieejamās izglītības saturu, tā lai jaunieši saprot mūsdienīgu kultūru, lai saprot uh, mērenību arī reliģijas ziņā, lai vērstos pret naidu, kas savukārt var novest pie uh, terorismu. Un viens no karaļa apdulas izglītības programmas mērķiem bija tieši šāds mērķis, lai studenti varētu doties prom no valsts, mācīties un tad atvest kaut ko vērtīgu uz valsts, lai atvērtu apvāršņus jaunajiem prātiem. Uh, Un reliģiskie mēr, mērenas reliģijas islāma pārstāvi vienmēr izteikušies pret šādiem ekstrēmistiem un ideoloģijas fanātiem. Mums tika izveidots arī reliģijas centrs, lai at attīrītu šādus saindētos prātus. Mēs īstenojam dažādu veidu pretterorisma darbību, arī televīzijas kanālos nosūtām informāciju par to problēmu, protams, pastāv, bet mēs visādos veidos cenšamies pret to cīnīties. Paldies! Un tālāk atbilde par Irānu. Gribu lūgt manam kolēģim atbildēt uz šo jautājumu par Irānu un nolīgumu un vienošanos ar to. Lai tad viņš pastāst, ko mēs domājam par šo iespējamo nolīgumu ar Irānu un Irānas lomu reģionā kopumā, tātad mūsu attiecības ar šo valsti. Rudišam arī kungs lūdzu.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 Jūs lūdzāt, lai atbild uz jautājumu par mūsu attiecībām ar Irānu. Vēsturiski attiecības nebija īpaši sliktas Irānu interesēja, piemēram, arī savu iedzīvotāju attīstību, labklājība. Bet reģiona, reģionāla rakstura problēma, protams, ir tā, ka arvien vairāk pieaug Irānas loma, un tas ir uz citu arābu valstu rēķinu, un tas, protams, saistīts ar dažādiem drošības draudiem, tostarp arī Saudarābijas iekšienē. Uh, Irāna eh, ir sasaistīta gan ar Jemenu, gan Irāku un notikumiem tur. Kā jūs zinat, Saudarābija tika nodibināta tā, ka tā ir tik tuvu Jemenai, mums šie jautājumi ir pietuvināti un tā tālāk. Mēs nevēlamies tādas kādas valsts pasunāšanu par naidnieku. Bet tas, ko dara Irāna šobrīd, liecina par to, ka tā vēlas uzsākt attiecības ar kaimiņu valstīm, ir gatava strādāt piedzīvotāju labklājības Un līdz šim, gan jāsaka, tā daudz ko ir darīja, izmantojis kā aizbildinājumu, lai destabilizētu reģionu. Lielākoties visas problēmas e, reģionā radušās tieši tāpēc, ka Irāna ir iejaukusies dažādos notikumos, nu, piemēram, gan, e, gan Arābu Emirātos, gan, gan citur. Un ja Irāna neiejauktos šo visu valstu iekšējās lietās, nu tad tādā gadījumā varbūt būtu stabilitāte reģiotē, reģionā. Un tas ir tas, ko mēs vēlamies panākt. To mēs arī lūdzam Irānu darīt, neiejaukties eh, citu arābu valstu darbībā. Un te gribu arī tagad runāt par eh, apsūdzībām par to, kā Saudārābija it kā finansējot terorismu. Uh, ka ir kaut kādas tādas grupas, kas saņemot finansējumu no šajienas. Nekādu pierādījumu tam nav, neviena startautiska dokumenta nav, kas eh, liecinātu par kaut ko tādu. Mums ir kontrola pār finanšu transakcijām, ļoti strikta sistēma. Uh, un tur notiek, tiek īstenota kontrola. Finansējums nevar tikt aizsūtīts prom no mūsu karalistes, ne bez kaut kāda veida striktām kontrolas eh, identifikācijām. Un Pretēji Irānai Saudārābija nav ASV sarakstos eh, par tām valstīm, kas finansē terorismu. Šādi veidi pierādījumi nav tak, tikuši atrasti, tādu nepast, tādu nav. Un nevar tikai klausīties kaut kādās baumās šurp turpu, nē. Saudārābija gluži otrādi cīnās pret terorismu visiem spēkiem un uzliek būtiskus uh, sodus visiem, kas iesaistās finan terorismu finansējumā. Paldies! Noslēgumā gribētu izmantot šo iespēju. Nu, vēlreiz, lai atkārtotu jūsu uzaicinājumu ārlietu ministram ierasties pie mums uz ārlietu komiteju, un, nu, kad vien viņš to vēlas un pēc iespējas ātrāk. Paldies par ierašanos! Paldies! So, uh, the next, uh, point on the... Nākamais darba kārtības punkts ir informācija par ad hoc delegācijas vizīti Serbijā un Kosovā 23. līdz 25. septembrī. Thank you very much. C'est euh, la délégation. Kā jau es minēju, ārlietu komitejas delegācija devās uz uh, Serbiju un Kosovu. Tas notika pagājušajā nedēļā. Un devāmies šajā braucienā uh, kopā ar kolēģiem no uh, cilvēktiesību apakškomitejas. Tātad viņi devās uz Belgradu. Merci infiniment. Donc, euh... Tātad es pašlaik stāstu par vizīti uz Belgradu un Prištinu. Īsnībā šī vizīte noritēja ļoti interesantā laika brīdī, proti pašlaik, kad piedzīvoja migrantu krīzi. Un tieši migrācija, migrācijas problēma risināšana bija viens no svarīgākajiem tematiem, par kuriem mēs diskutējām Serbijā kopā ar saviem partneriem no pilsoniskās sabiedrības, no NVO, nu, no plašsaziņas līdzekļu pārstāvī, tāpat bija arī pārstāvētas dažādas politiskas personības, proti parlamenta priekšādētājs premjers, mūsu kolēģi parlamentārieši, kā arī tiesības sargs. Belgradā mēs eh, varējām eh, apmeklēt arī infocentru, Šo vizīti organizēja pašvaldība un arī uh, piedalījās brīvprātīgie. Mēs uh, tad runājam par centru patvēruma meklētājiem. Šeit ir runa par uh, galvaspilsētas daļu, kur bēgļi dzīvo teltīs, kur viņi ir apmetušies gaidot uh, risinājumu. 99,9% no cilvēkiem, kas ierodas Serbijā, brauc eh, tātad pa sauzemīru, un viņi dodas eh, cauri šai valstī to šķērso, un eh, patvēru meklētāju šajā valstī ir ļoti maz, tikai kā daži simti. Mēs braucām uz Serbiju galvenokārt ar kolēģiem no tautas partijas grupas, un mēs varējām konstatēt, ka starp bēgļiem lielākā daļa nāk no Afganistānas un no Irākas. No Sīrijas nemaz tik daudz cilvēku nav. Tādu tendenciju mēs varējām novērot šajā valstī. Mēs kontaktējāmies ar varas iestādēm un varējām viņas apsveikt par efektīvo darbu pārvaldot šīs bēgļu plūsmas, kas čērso valstī. Ceturtdien no rīta tikāmies ar premjerministru, un šīs tikšanās bija tāda diezgan saspringta, jo tieši šajā brīdī uh, parādījās spriedzes starp Horvātiju un Serbiju, ņemot vērā blokādes robežas. Te bija runa ne tikai par uh, automašīnu aizturēšanu, bet arī par personu aizturēšanu. Uh, un šādu atmosfēru īstenībā var piedzīvot ļoti reti, ja runa par diskusijām starp di diplomātiem vai politiķiem. Mums bija iespēja tātad apmainīties ar viedokļiem ar mūsu kolēģiem. Runājot vispārīgāk par migrācijas jautājumiem, kas, kā jau es minēju, bija galvenais temats, par ko mēs apspriedāmies, Serbijā mūsu partneri apgalvoja, ka ir ārkārtīgi būtiski atvērt uh, sarunu nodaļu. Tāpat arī mēs uh, apspriedāmies par dialogu ar Prištinu. Tikāmies arī ar uh, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, un šeit vajadzētu atkārtināt arī par tiesu sistēmas reformu. Šeit visinteresantākā tikšanās bija ar tiesību sargu. Tāpat arī ir jāsaka, ka 23. un 24. saruna nodaļas atvēršana noteikti palīdzētu šajos centienos. Tiekoties ar tiesību sargu, mēs atkārtojām, ka visas politiskās grupas sniedz sev atbalstu ombudam. Uh, Pēdējā laikā viņš ir izjutis eh, spiedienu un pat uzbrukumus no premjera puses. Protams, pastāv dialogs starp premjeru un tiesību sargu un šķiet, ka vismaz publiski tagad šī situācija ir mazliet nomierinājusies, jo agrāk varēja just diezgan lielu agresiju. Pēc tam nākamajā dienā ārlietu komiteja viesojās Prištinā. Mēs tikāmies ar galvenajām amatpersonām, lai uh, iepazītos ar uh, dialoga rezultātiem starp Prištinu un uh, Belgradu. Tātad te ir runa par robežu pārvaldību. Šeit ir iesaistīta ELAKS misija, kas pašlaik darbojas padomdevēja lomā. Tas nozīmē, ka status ir mainījies. Mēs varējām arī um, apmainīties viedokļiem par to, kādā veidā notiek darbs, kā tiek iekasēti nodokļi, kas uh, zināmā veidā ļauj uzlabot vietējo budžetu. Mūsu uh, saruna dalībnieki Prištinā ļoti interesējās par uh, vienošanos pieņemšanu un proti mēs visvairāk spriedām par asociāciju, jeb kopienu eh, serbu pašvaldībā. Šeit ir jūtama diezgan liela spriedze. Isants Mustafa ieradās parlamentā pagājušajā nedēļā, lai prezentētu šo projektu. Tātad te runā par premjeru, kas viesojas parlamentā, un viņam opozīcijas vieda olas. Bet mēs varējām tikties arī ar opozīcijas partijām, kas pauda savas domas par ļoti dažādiem jautājumiem. Tā skaitā viņi runāja arī par šī asociācijas kopienas līguma interpretāciju. Jāsaka, ka Belgradā vissvarīgākais temats bija sarunu nodaļu atvēršana līdz gada beigām, savukārt Kosovā uh, Vissvarīgākais temats bija vīzu liberalizācija. Pilnīgi visi tie uzsvēra. Astoņi no 95 kritērijiem vēl ir jāpabeidz, lai šo nodaļu mēs patiešām varētu slēgt. To uzsvēra mūsu Kosovas partneri. Domāju, ka šī vizīte noritēja patiešām ļoti um, svarīgā brīdī, īstajā laikā, un um, domāju, ka mēs ļoti labi sadarbojāmies ar kolēģiem no cilvēktiesība apakškomitejas. Jāsaka, ka mēs vienlaicīgi arī darbojamies gan ārlietu komitejā, gan uh, cilvēktiesība apakškomitejā. Ir tāda cilvēka strādā abās šajās uh, institūcijās. Tagad došu vārdu Tonijā Pīcūlām, kurš arī piedalījās uh, šajā delegācijā. Upravu ste. Paldies, priekšsēdētāji. Jums taisnība. Viesojoties Belgradā un Prištinā, mēs redzējām, ka visi svarīgākie jautājumi attiecas uz bēgļu krīzi. Jāsver, ka mēs viesojāmies divās valstīs, tas arī bija mūsu mērķis. Abas šīs valstis atrodas dažādās stadijās attiecībā uz integrēšanos Eiropas Savienībā. Abas pašlaika vēd intensīvu dialogu ar Eiropas Savienību. No Eiropas puses skatoties, dialogs ar abām šīm valstīm ir vienlīdz nozīmīgs. Tieši tāpēc mēs apsveicam 25. augusta vienošanos. Tas ir eh, ļoti labs piemērs eh, tam, cik tālu šis dialogs ir progresējis. Serbija drīz varētu atvērt pirmo sarunu sadaļu. Mēs visi ar prieku to gaidām. Tas būs sākums periodam, kur mēs varēsim cieši sekot līdz tam, kas notiek Serbijā. Izveidojot īpašo tribunālu kara noziegumiem Kosovā, arī ir paspērts uz priekšu ļoti nozīmīgs solis. Vienošanās par robežām ar Melkānu arī nesen tika noslēgta. Iedzīvotāji abās valstīs atbalsta iestāšanos Eiropā, taču abām valstīm vajadzētu intensificēt savus pūliņus cīņā pret korupciju, jo īpaši augsta līmeņa korupciju. Tāpat ir jādomā arī par mediju brīvību, kas pašlaik vēl neatbilst Eiropas Savienības kritērijiem, jo īpaši, ja runa par īpašumu struktūru. Tāpat ir eh, ļoti būtiski kontrolēt mm, labi funkcionējošu demokrātisku institūciju izveidi. Mēs runājām ar Sašu Jankoviču tiesību sargu par šiem jautājumiem. Tāpat arī ir jānodrošina izlūkošanas dienestu uzraudzība. Atšķirībā no Serbijas, kur opozīcija ir kļuvusi vājāka, opozīcija Kosovā runā par savu neapmierinātību ar pašreizējo valdību. Tas, protams, uz, norāda uz um, demokrātiskas sabiedrības iezīmēm. Tomēr gan Serbijā, gan Kosovā opozīcija ir pietiekami vāja, lai mēs varētu uztraukties par iespējumu politisku krīzi nākotnē. Vēlētos pateikties visiem, kas mums palīdzēja sagatavot mūsu uh, vizīti Serbijā un Kosovā. Paldies! No, ra... Paldies, Radošs kungs tagad. Hvala lijepa, gospodine uh, predsjedavajući. Paldies, priekšādātāji. Šī vizīte notika bēgļu krīzes eh, laikā. Mēs eh, redzējām, ka ir panākts progress. Pirmām kārtām tā tad ir jāatzīmē 25. augusta vienošanās, vienošanās par normalizāciju un arī par robežām ar Melnkalni. Tomēr paši svarīgākie temati netika pieminēti sarunās ar valdības pārstāvjiem. Piemēram, ja runa par mēdīju, NVO un tiesības ar pārstāvjiem, mums eh, izdevās eh, vest sarunas par svarīgākajiem jautājumiem, proti reformas, demokrātiskie procesi sabiedrībā. Ņemot vērā apstākļus, diemžēl šāda viedokļa apmaiņa nevarēja notikt ar valdību. Galvenais, par ko spriedām, bija labais progress, ko Serbija ir panākusi darbā ar bēgļiem. Ja runa par svarīgākajiem jautājumiem attiecībā uz mediju brīvību, kopš pēdējām rezolūcijām nav panākts ievērojams progress. Mediju privatizācija notiek tādā veidā, ka valdība varētu palikt viens no lielākajiem akcionāriem, jo īpaši, ja runa par uh, vietējiem mēdījiem. Tāpat arī pastāv bāžas, ka dažas mēdījus varētu pārpirkt eh, indivīdi, eh, kuri gūst līdzekļus no aizdomīgiem avotiem. Tas nozīmē, ka mediju brīvība pat varētu tikt tālāk ierobežota. Abas valstis vajadzētu uzslavēt, jo tās ir gatavas eh, pielikt pūliņu šī jautājuma risināšanā. Uh, Vienošanās, kas tika panākta 25. augustā, ir drīzāk deklaratīva, un ir vairāki aspekti, kas ar nolūku ir ielikti iekšā tādā veidā, ka tie izskatās samērā vāji. Šķiet, ka Serbija ir nākusi klajā ar pozitīviem paziņojumiem, un tā īpaši izmanto šo uh, lielo progresu darbā ar bēgļiem. Tieši tāpēc mēs nevarējām runāt par citiem jautājumiem ar uh, valdībām abās valstīs. Ja runa par izmaiņām sabiedrībā, tad, uh, ja visi šie paziņ paziņojumi būs tikai deklaratīvi, tad uh, Eiropas Savienības integrācijas procesi un iekšējie procesi šajās valstīs nebūs pietiekami kvalitatīvi. Te es runāju par ilgu termiņu. Paldies! Lielas paldies! No savas puses arī vēlētos pateikties sekretariāta darbiniekiem, kas mums eh, palīdzēja gatavot šo vizīti, viesoties Belgradā un Prištinā. Šis atbalsts tika sniegts eh, tādā pašā apmērā kā agrāk. Vai pie citiem jautājumiem kādam ir kas sakāms? Ja nē, tad varu paziņot, ka nākamā tikšanās notiks 12. oktobrī Briselē. Paldies, uz redzēšanos!